Liebe Kolleginnen un... und Godātie kolēģi! Ich wünsche allen. Es eh, sveicu jūs, saku jums visiem labrīt. Mums vajadzētu uh, sākt sanāksmi un uh, ignorēsim tātad to, ka varbūt ne visi ir ieradušies laikā. Komisāram Levandovskim laiks ir līdz pusvienpadsmitiem. Un tāpēc, manuprāt, uh, Mums nevajadzētu velti tērēt laiku. Par valodām varat izlasīt, kādas ir pieejamas. Um, tāpat uh, sēde tiek uh, straum, straumēta. Un no pulksten diviem līdz trījiem paredzētā koordinātora sanāksme šodien nenotiks, jo nekādu steidzamu jautājumu, ko apspriest, nav. Tātad tā šodien tiek atcelta. Tās vietā nekas cits nebūs. Gribu vēlreiz vērst visu grupu konsultantu uzmanību vērst uz sekojošo. Es gribu, lai jūs tagad mani klausāties. Tie, kas eh, vāciski saprot, tie, protams, saprot, bet lūdzu uzlieciet austiņas, jo, ja jūs paskatāties, kas šeit sēž zālē, mēs redzam, ka mums pietrūkst uh, deputātu, uh, lai tad, kad balsos par Gresles kundzes ziņojumu, lai mēs varētu nobalsot arī par mandātu, jo mums ir vajadzīgs kvalificēts balsu vairākums. Vajadzīgs 20, tātad skaitam jābūt 22 um, politisko grupu darbinieki, lūdzu saskaitiet, uh, cik deputātu tagad ir zālē, un lūdzu aiciniet savus deputātus šurp, ja viņi atrodas vēl kaut kur citur, lai mēs varam balsot par Ingas Gresles ziņojumu, un lai viss būtu tā kā nākas, un mēs varētu procedūru noslēgt šajā ziņā. Par protokolu iepriekšējās sanāksmes protokols, uh, protokols jau ir gatavs. Ja nevienam līdz sanāksmes beigām nav iebildumu, tad tas ir pieņemts. Runa ir par 2013. gada 7. maija sanāksmi. Lēni, bet labi, tomēr deputāti parādās. Es negribu eh, kritizēt savus koordinatorus, bet lai kā nu tas būtu, uh, darba kārtībā mums ir pilvarojums trialogam, bet tā kā komisijas e, budžeta projekta mums vēl nav, mēs nevaram Annē Jensenai piešķirt pilnvarojumu un nevaram par to arī diskutēt. Līdz ar to šis jautājums pārceļas uz vēlāku laiku. No otras puses ir nepieciešams, lai mēs būtu, lai mēs spētu kā parlamentārieši uh, tomēr uh, rīkoties atbilstoši jaunajiem termiņiem, kādi nu tie ir. Un runājot par breakdown, par ko runās komisārs, mēs varētu uzzināt, vai ir kādas izredzes uzlabot mazliet tomēr paredzamo, paredzēto procedūru saistībā ar budžeta projektu. Varbūt tātad pirms šis projekts tiks prezentēts mums, mēs tomēr varam ar to iepazīties un to pakoriģēt. Līdz vasaras atvaļinājumam to būs diezgan grūti izdarīt, jo uh, komitejām ir jāsagatavo atzinumi un iespējams, ka būs jauns darba plāns, kurā būs jauni termiņi, kas būs salīdzinoši īsāki. Tātad eh, salīdzinājumā ar agrākiem laikiem darba plāns būs tāds intensīvāks. Jautājums ir, ko mums darīt, lai padome atsakās no astoņu nedēļu termiņa, kurā uh, dalībvalsts parlamenti drīkst sniegt savas iebildes, vai mums vispār tas varētu izdoties. Es uh, atturēšos no prognozēm, bet, nu, jādomā, ka kādas mums ir izredzes, to jūs visi labi saprotat. Kommen wir also zu dem, was. Un tagad? Komisārs. Um, 8. februārī Eiropas padomi pieņēma lēmumu, kas eh, nosaka tādu kopējo ietvaru, un komisiju mēs vairāk kārt aicinājām veikt tā saucamo indikatīvo breakdown, un tagad mums ir iespēja novērtēt tā visa sekas, jāsaka. Uh, ka komisijai šis breakdown nav bijis lineārs attiecībā uz visām programmām, bet gan dažās programmās daudz ir izņemts un citās mazāk. Un mēs gribam iepazīties ne tikai ar šo breakdown no komisijas, bet arī saprast, kas aiz tā visa slēpjas, kas ar to ir domāts. Lai nav tā, ka kaut kad mums, mūsu rīcībā ir tik, būs tikai padomes skaitļi. Mums ir jāsaprot, kāpēc kaut kur ir samazinājumi un um, citur tie ir mazāki. Manuprāt, otrajā kategorijā 75%, kas ieņēmumu no tiešajiem maksājumiem mūsu lauksaimniekiem, tad šī pozīcija ir samazināta par 1,8%. Un, bet savukārt maza programma, kā piemēram Live, kam ir liels un labs efekts, kas atbilst tikai 0,8% procentiem visā šajā kategorijā, tā tiek samazināta par 5,1%. Nav vispār saprotams, kāpēc šis samazinājums ir tāds, kāds tas ir. Vai nevarētu tomēr šeit proporcionāli izvēlēties citādus samazinājumus, jo lielajās programmās tas nav tik ļoti jūtams, ja līdzekļus apcērp bet uh, Levandovskungs mums to visu pastāstīs. Mēs uh, atklāti jāsaka, neesam īsti priecīgi par to, kāda zāle mums ir šodien piešķirta. Bet, nu, jāsaka, ka pat administrācijā mēs neesam īpaši populāri. Appreciate. Paldies! E, man tomēr patīk šī telpa. Es to augsti novērtēju, jo tādā veidā mēs varam visus viens otru dzirdēt, ne visus redzēt. Es vēlētos jūs iepazīstināt ar tā saucamo tehnisko norietu. Tā būs ārkārtīgi īsa prezentācija, jo ne jau tā, tajā nav nekas īpaši sakāms. Tas ir tehniskas dabas darbs, lai mēs nodrošinātu saredzamību tam, kāds būs uh, saruna rezultāts starp padomi un parlamentu. Protams, eh, mēs runājam galvenokārt par izmaksām. Esam jau izteikuši vairākas atrunas, pie tām ne tikai mēs, to ir izteicis mūsu, mūsu priekšsēdētāja Ruta Haukas kundze, un tomēr mēs nevaram runāt tikai galējībās, mums ir jādomā par nākotni. Lūdzu, nākamos līdīti, jo mums uh, Mums ir jārunā arī par 14. 20, 7. 13. gada finanšu progr programmu un neskatoties uz eh, samazinājumu pasākumiem mūs tie neapmierina. Bet niansētāk raugoties, mūsos tomēr ir cerības par nākotni, jo ir paredzēts neliels pieaugums eh, salīdzinot ar 7. 13. gada programmu. Mūsu izvēle nav bijusi tik slikta, un tā pilnīgi noteikti atbilst Eiropai, kur dzīvo krīzes un bezdarba apstākļos. Jūs redzat, ka mūsu apvārsnes ir ieguldījums konkurētspējas palielināšanā. Mēs eh, vēlamies redzēt papildus eh, piešķīrumus enerģijai un transportam, uh, Un programma Kosma, kas ir paredzēta mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, arī ir paredzēts eh, finansējuma pieaugums. Palielināts eh, pieaugums ir arī iekšējiem elastības fondam un arī patvērumu meklētāju fondam. Ir ļoti daudz eh, elastības pasākumu piemērot dažādām kategorijām. Protams, mūs neapmierina paredzētais finansējuma samazinājums, bet raugoties uz citiem kritērijiem, 7.13. gadam paredzētais finansējums eh, mums ļauj cerēt, ka būs tādi budžeta posteņi, kuros mēs redzēsim gaismu tuneļa galā. Kādi ir būtiskākie principi, un tas varbūt ir eh, savu veidu atbildes piedāvājums Jutas Haukas uzdotajiem jautājumiem? Mēs runājam par tā saucamajiem griestu sliekšņiem, <clears throat> un kas ir paredzēts šajos, šajos eh, samazinājuma piedāvājumos. Connecting Europe, tas ir finansējums, par kuru mēs vienojāmies kopā ar padomi. Mēs esam paredzējuši finansējumu Galileo, ITER, Kopernikus, arī vairāk lielākām kodolprogrammām vairākās dalību valstīs. Tam ir piešķīrums. Mēs runājam par kohēzijas pasākumiem, jauniešu bezdarba samazināšanai, tiešie maksājumi, tie ir tā saucamie griestu sliekšņi. Protams, ir jāņem vērā tas, kas ir paredzēts dažādās budžeta kategorijās un arī lauka attīstībai paredzētais. Reāla, visreālākais skatījums noteikti ir tāds, ka mums ir jāņem vērā šajos samazinājumos tas, ko esam paredzējuši. Rezerves eh, lauksaimniecības grūtībām, kas ir paredzēts otrajā budžeta kategorijā, un arī Eiropas sociālajā fondā paredzētais finansējums. Arī IT sistēmām kas ir paredzēts trešās budžeta kategorijas Eiropas aģentūrās. Tas ir par struktūru, īpaši izmaiņu tur nav. Un tomēr kopīgais, kopējā summa visām aģentūrām nav samazinājusies, jo mēs apsolījām, ka mēs par 5% samazināsim strādājošo skaitu. Un tas jau bija iekļauts komisijas sākotnējā priekšlikumā ta, e, to ir apņēmušās izpildīt aģentūras pašas, līdz ar to aģentūra budžets nav samazināts, jo ir paredzēts, ka tiks par 5% samazinātas personāla izmaksas nākotnē. Protams, komisija vēlas e, iepazīstināt jūs ar e, finanšu pārskatu, un tas ir saskaņā ar 47. starpinstitucionālo nolīgumu pantu jo tas mums ļauj uzturēt, tajā ir paredzēta dialogu veidošana ar Eiropas parlamentu. Tie tad bija principi. Un otrais būs par elastības eh, robežām, par elastību. Un eh, tās ir piešķirtas proporcionāli. Tas, ka kopējā summa ir zemāka, to mēs esam piedāvājuši kā principu, un vis, tas ir viszemākais līmenis, kas mums ļauj izpildīt mūsu ikgadējās programmas. Ja mēs samazināsim šo elastību vēl vairāk, tas nozīmē, ka būs eh, pārāk maza spēja manevrēt ikgadējā budžeta ietvaros. Vispārēji runājot, šis princips ir eh, ticis paredzēts tādajādi, ka šis eh, kopīgais eh, elastīguma apjoms ir iekļauts patreizējā daudzgada finanšu schēmā. Tas tātad bija elastības principa piemērojums un būtiskākais samazinājuma princips ir proporcionalitāte. Tātad proporcionāls samazinājums pilnīgi visiem. Ir e, ierobežots e, samazinājums proporcionāliem samazinājumiem. Nezinu, vai jūs to varat labi redzēt, un es jums to tāpēc arī nolasīšu. Kādas ir bijušas e, novirzes no proporcionālām samazinājumiem? Pirmajā budžeta kategorijā privileģēta situācija, tātad eh, samazinājums mazāks nekā proporcionālais, ir apvārsnes 2020, kosme, fiskālis, sociālās izmaiņas un inovācijas un muitas palīdzības programma. Tam ir palielināts piešķīrums salīdzinot ar 13. gadu, un ir jānodrošina arī kritiskā īstenošanas summa. Galileo paredzētā summa arī tik bija atzīmēta, ka tai ir nepieciešams papildus finansējums. Trešajā budžeta kategorijā - veselība izaugsmai - arī ir piešķirts papildus finansējums, jo mēs esam izvirzījuši jaunas prioritātes, proti dalību valstu veselības aizsardzības sistēmām ir jābūt lielākam finansējumam. Uh, un Eiropas Savienība uzskata, ka šī programma veselība izaugsmē ir prioritējama. Patērētāja aizsardzības programma jau tā ir tik ārkārtīgi maza finansējuma ziņā, ka to vēl vairāk samazināt nebūtu nekādas jēgas. Tas pats attiecās arī uz IT sistēmām un iedzīvotāju tiesībām. Ceturtajā budžeta kategorijā ārējās attiecības ir bijis samērā liels samazinājums proporcionāli, un tomēr šobrīd 2007.13. gadā mēs neko īpaši samazināt tur nevaram. Un 7.13. gada līmenī mēs esam saglabājuši mūsu, mūsu kaimiņu attiecību finansējumu. Tas pats attiecās uz humanitāro palīdzību. Un šeit ir pilnīgi skaidrs sekojošais, ka humanitārā palīdzība ir tāda joma, kurā mēs ar ļoti nelieliem naudas līdzekļiem varam ļoti daudz palīdzēt. 20 miljonu eiro vai 30 miljonu eiro palīdzībai Sīrijas bēgļu nometnēm, tam, tā nav liela summa Eiropas budžetā, bet ar šo nu, summu mēs varam ļoti daudz palīdzēt cilvēkiem, kas ir nonākuši ļoti, ļoti smagos apstākļos. Tikko tā tad uzskaitīja tās tos izņēmumus, tās izņēmuma programmas, kurām ir paredzēts eh, neproporcionāli samazināt finansējumu. Iespējams, būsiet pārsteigti, bet eh, Erasmus visiem ir bijis apcirpts pietiekami, bet sākotnējais komisijas piešķīrums bija par 70% mazāks, un to ir ārkārtīgi grūti argumentēt. Līdz ar to šobrīd tas ir pieaudzis par 40% salīdzinot ar patreizējo situāciju, bet eh, reālos eh, skaitļos tas nozīmē, ka tas ir it kā samazinājums salīdzinot ar komisijas priekšlikumu. Nākamais eh, dzīvnieku labturībai un fito labturībai mēs esam paredzējuši pietiekams līdzekļus, jo šobrīd lauksaimniecība cieši krīzes dēļ. Nākamais par eh, patvērumu meklētāju programmu finansējumu. Tie ir eh, mazāka nekā proporcionalitātes principā paredzētais eh, finansējuma apcirpums. Tas arī lielos vilcienos būtu viss par trešo budžeta posteni, ceturtais budžeta postenis. Lielākais novirzījums ir saistīts ar instrumentu kodoldrošības nodrošināšanai. Protams, tā ir viena no prioritējumām tēmām Eiropas Savienībā, un mēs tam esam paredzējuši līdzekļus, lai slēgtu kodola elektrostacijas tādās valstīs kā Lietuva, Slovākija un Bulgārija. C, CSFP arī tur ir grūtības ar finansējumu Civilā aizsardzība un evak. Ļoti neliels novirzījums no sākotnējiem ceturtajā budžeta postanī paredzētajiem skaitļiem. Tātad, kā jau teicu, tas ir tehniskas dabas formulu pielietojums, un 8. februāra secinājumos mēs proporcionalitātes principu izvirzījām par galveno, kas tiks pielietots pielietots, lai noteikti elastības robežas un ar nelielām novirzēm no šī proporcionalitātes principa mēs jums varam piedāvāt adekvātu risinājumu budžeta problēm, problēmām. Vispārējos terminos runājot, šobrīd raugoties nākotnē, mēs ceram, ka situācija nebūs tik dramatiska, kā tā sākotnēji šķita. Un tomēr mums ir iespējams Eiropā veidot jaunas darba vietas un ekonomisko izaugsmu, izmantojot tos ins instrumentus, kas ir mūsu un dalību valstu rīcībā. Paldies! Tātad tehnisks, tehnisks dabas form, tehniskas dabas uh, eh, formulu pielietoju. Jā, ja, vielen dank! Eh. Paldies! Dažkārt tieši tehnika noved pie tā, ka mēs dabūjam kaut ko, ko no, pie, no kā pēc tam vispār nevar tikt vaļā, un ko nozīmē proportional cut, proporcionāls uh, apcirpums. Un attiecībā uz budžetu 2014. gadam, ko tas nozīmē un par cik uh, Pat cik liels ir mīnus no 3, salīdzinot 13. un 14. gadu? Un pirms es došu vārdu tiem, kas jau lūguši vārdu, gribu sirsnīgi sveikt kolēģi dzimšanas dienā Ivailo Kalfins. Ivailo Kalfinam šodien ir dzimšanas diena. Sveicu jūs no visas sirds! So, un jetzt legen wir los! Un tagad sāksim. Anna Jensena tad Marija Kavaljo un tad pārējie. Well, uh, Paldies! Paldies, komisāra kungs, par šo tehnisko norietu. Un uh, vēlētos pateikties Levandovska kungam par daudz ko. Vēlētos uzteikt Levandovska kungu par to, ka mums nebija jūsu priekšlikums 29. un tagad jūs piedāvājat, ka jūs savu priekšlikumu sagatavosiet līdz 1. jūlijam. Un parlamentam tas sagādā ārkārtīgi lielas problēmas, jo mums ir jāstrādā. Kā jau jūs pieminējāt, Mums ir jāgriežās pie padomas ar lūgumu, lai tā neizmantotu normālo procedūru, ierasto procedūru, proti, lai budžets neiet izskatīšanai dalību valstu parlamentos pēc astoņām nedēļām. Jebkurā gadījumā, jo ilgāku laiku tas prasa jums sagatavot priekšlikumu, jo ir grūtāk par kaut ko vienoties. Jūs sakiet, ka tas ir tehnisku formulu pielietojums, bet es nesaprotu, kāpēc komisija vienkārši nevar nākt klajā ar budžeta priekšlikumu. Es griežos pie jums ar lūgumu sagatavot to pēc iespējas ātrāk. Otrais par piedāvātajiem budžeta skaitļiem. Protams, eh, dalību valsts ir paredzējušas zinām budžeta samazinājumu veselā virknē kategoriju, bet ir viena joma, kurai es vēlētos pievērst īpašu uzmanību un zinu, ka Kavaljo kungs tai pievērš tikpat lielu uzmanību kā es. Un tas ir apvārsnes 2020. Tam ir paredzēts budžeta palielinājums 28% apmērā salīdzinot ar 7.13. gada daudzgada finanšu schēmu. Mēs eh, vienmēr citējam Marku Tvēnu par to, ka viņš saka, ir meli, ir lieli meli un ir statistika bet uh, patiesība ir tāda, ka 7.13. gada budžetā, daudz gada budžetā, zinātnē un pētniecībai paredzētais finansējuma palielinājums bija 70%. Tas ir ārkārtīgi daudz. Uh, Tāpēc eh, mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība varētu būt konkurētspējīga gan ar Amerikas Savienotajām valstīm, gan Ķīnu un daudzām citām augošām ekonomikām. Jūsu piedāvātie budžeta skaitļi. Jā, protams, padomu apgalvo, ka salīdzinot eh, ar 13. gadu līdz 20. gadam ir jābūt ekonomiskai izaugsmai bet tam ir paredzēts budžetā 5%. Es uzskatu, ka tas ir smieklīgi. Es uzskatu, ka apvārsnes 2020 ir ticis milzonīgi apcirpts Un to ir izdarījuši valstu un valdību vadītāji, kur vēlas papildus finansējumu lauksaimniecībai, reģionālajai attīstībai un nevis Eiropas zinātnē. Manuprāt, tas ir apkaunojoši un mums vajadzētu mēģināt rast veidus, kādā veidā to sakārtot, jo, manuprāt, tas nav pietiekami ambiciozi. Cits moments, kas man uztrauc, ir trešais budžeta postenis, kurā ir paredzētas vairākas tieši iedzīvotājiem domātas programmas. Protams, naudas nepietiek visiem, un tās diez vai pietiks visiem nākotnē. Un es vēlētos jums konkrēti pajautāt, kā jūs eh, vēlaties piešķirt finansējumu tām apņemšanām, ko Eiropas Savienība ir parakstījusi ar Palestīnu. Uh, Visu laiku mēs naudu, kuru sūtam uz Palestīnu, ne, šīs naudas vienmēr ir bijis mazāk nekā esam apsolījuši viņiem. Un vai tagad šī nauda būs reāla? Paldies! Thank you very much. Paldies priekšsēdētājs kundze. Just tieši sakrīt ar to, ko Jansens kundze teica iepriekšējā ja runātāja. Es piekrītu, ka trim iestādēm jāvienojas savā starpā par 2014. gada budžetu, tam nepieciešams laiks, un budžeta krīze plus uh, visām pārējām krīzēm mums nav nepieciešama par par apvārsni 2020 - 28% palielinājums. Tie būtu 7,2 miljārdi eiro. Miljoni eiro atvainojiet. Attiecīgi salīdzinot ar 7.13. gada skaitļiem. Nu, līdz ar to tas neatbilst secinājumiem, kas tika pieņemti. Uh, Tā kā apvārsnes 2020 ir septītā ietver programma plus CIP plus uh, um, TIT. Un uh, tā kā mēs. Uh, tagad runājam par ap 9,5 miljārdiem 2013. gadā jūs redzēsiet, ka pēc aptuveni trim gadiem, pēc jaunā posma sākšanas, mēs nonāksim līdz eh, šim 2013. gada slieksnim. Un tas nav labi inovācijām, tas nav labi rūpniecībai, tas nepalīdz attīstīsies, tas eh, diezgan dārgi izmaksās mūsu inovāciju politikai. Paldies! Salvadors un tāds Jans Millers. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es um, uzskatu, komisāra kungs, ka komisija tagad ir veikusi šo tehnisko sadalījumu un tas uh, atbilst uh, politikas vadlīnijām laika brīdī, kad eh, dalībvalstu budžeti tiek samazināti saskaņā ar padomas lēmumu, kas tika pieņemts vienbalsīgi. Eiropas komisija un komisārs Levandovskis eh, ir veikuši šo iedalījumu kategorijās Komisāra kungs norādīja uz atsevišķām programmām, kas ir īpaši būtiskas izaugsmas mērķu sasniegšanai un darba vietu izveidei. Es runāju par kategoriju 1A it īpaši, ko var uzskatīt par budžeta samazinājumu, bet pēc būtības absolūti skatoties, tie ir lielāki skaitļi. Es redzu apvārsnes 2020 ir prioritārā programma, salīdzinot ar TEN tīkliem un MBU programmām un studentu apmaiņas programmām. Un šis ir uh, labs tehnisks risinājums, kas uh, arī nosaka politiski skaidru virzienu. Šādā ziņā es uh, uh, būtu par komisijas priekšlikumu bet uh, mēs runājam relatīvi, jo uh, mūsu uh, sarunu dalībnieki izpētīs visus ierosinājumus, mēģinās šo to pamainīt. Mēs te sēžam budžeta komitejā, un tas nozīmē, mums jābūt pār komisijas sastādīto dokumentu. Mēs zinām, ka kompetentām komitejām pēc tam būs uh, detalizēti jāizskata šis sadalījums. Pagaidām mums nav pieņems budžets nākamajam gadam, un, un tas varētu mums traucēt mūsu uzdevumu pildīšanā. Bet uh, es tomēr varētu atvēlēt īsāku laiku Eh, šo ierosinājumu izskatīšanai. Es domāju, ja mēs nezinām, kad eh, padomu parlaments vienosies par budžetu 2014. gadam un par citām programmam, eh, vienkārši ir pāragri par to diskutēt vai mēģināt panākt vienošanos. Līdz ar to šķiet, ka diskusijas atlikšana uz vairākām nedēļām ir prātīga, saprātīga lieta, ņemot vērā notikumus, kuriem esam konfrontēti. Jans, tu tagad runāsi. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vienkārši jautājums komisijai. Es viņu uzklausīju, un es nesaprotu. Kāpēc viņš nevarēja prezentēt budžetu 2014. gadam? Kāda ir iemesla? Kāpēc viņš to nedarīja? Un ko viņš vēlas iegūt, uh, atliekot šo diskusiju? Ja, tas bija īsts un skaidrs jautājums. Arī saturisks. Jērans. Yeah, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es runāšu nedaudz ilg ilgāk, pavisam nedaudz. Es um, atbalstu komisijas sadalījumu. Šeit uh, var redzēt padomus priekšlikumus. Līdz šim esam runājuši uh, par skaitļiem kā tādiem, un šis sadalījums mums palīdz, uh, lai uzlabotu redzamību šie visām par konkrētiem punktiem, Karvaljo kundze. Viņa saka, nebūs palielinājuma aptuveni 20. 2014. Eh, gadā, bet eh, pat sliktāks situācija līdz 2017. gadam nebūs palielinājuma. Um, SVF eh, pirmie trīs gadi, pirmajos trijos gados apvārsnis tiks finansēts sliktāk salīdzinot ar 2013. gadu. Tas izriet no dokumentiem, tas mums nav pieņemams. Pat eh, mēs izslēgsim Galileo, par te bija diskusija, vai to iekļaut vai nē, bet tāpat kategorijā 1A nebūs palielinājuma pirmo trīs gadu laikā. Tad eh, kategorijā 1B aplaukot sadalījumu redzam palielinājumu eh, pārējais reģioniem. Uh, mēs redzam uh, samazinājums. Reģionu konverģencija ir daudz lielāks par to, ko es esmu gaidījis. Tagad jauniešu bezdarbs. 428 miljoni gadā. Var redzēt, ka tas visus neietekmēs. Ja mēs neveiksim uh, priekšdarbus uh, izmantojot uh, ekstra apropriācijas um, jauniešu bezdarba samazināšanai. Te mums nepieciešama daudz lielāka skaitļa, tas ir ļoti svarīgi. Par otro kategoriju personīgi man nav problēma ar otro kategoriju, bet man ir problēmas ar profilu. Aplaukojot skaitļus. Uh, Te ir vairāk īsinājumu otrajā pilārā nekā pirmajā. Vairāk īsinājumu lauku reģionu attīstība proporcionāli salīdzinot ar tiešiem maksājumiem. Un es neuzskatu, ka tas būtu pieņemams. Mēs te varam būt pār vai pret otro kategoriju kā tādu. Parlamentā bija diezgan skaidra kopēja nostāja mums jāizvēlas otrais pīlārs kā prioritāte, nevis pirmais, bet pagadam notiek pilnīgi otrādi. Par uh, kreatīvu Eiropu. Mm, Silvija Kosta tagad uh, piedalās trialogā par kreatīvu Eiropu, un viņa lika man nodot uz sveicienus un teikt, ka šis priekšlikums, izņemot apvārs ne 2020, uh, tam vajadzētu būt orientētam uz nākotni, bet nav paredzēts palielinājums Kreatīvai Eiropai līdz 2017. gadam, un tāpat šis palielinājums ir margināls. Līdz ar to nav nekādu jaunu ambīciju komisijas priekšlikumā. Nekas netiek realizēts. Tas ir negods. Par ceturto kategoriju šonedēļ Euronest asamblē šeit tikās. Uh, ar eh, austrumu partnerības valstīm, ar kolēģiem no valstīm, kur ir reālas problēmas, bet kas vēlas attīstīties un tuvoties Eiropai. Eh, Ukraina, Armēnija, Azerbaidžana un tā tālāk. Tagad kaimiņa attiecība politika. Dienvidu kaimiņi par tiem arī runāju, Arabu pavasaru valstis un tā tālāk. Eh, pat 2020. gadā mēs nesasniegsim šīs dienas vērtību, še, šīs dienas liekšņus. Un um, mēs daudz ko esam solījuši mūsu partneriem. Tas nav pieņemami. Un pēdējais. Arī pie um, DCI pamatprogramma attīstības palīdzības sniegšanai, kur mums daudz kas bija jādara, lai īstenotu tūkstošgadus attīstības mērķus arī pie DCI. Uh, mums ir ļoti liels samazinājums pirm, pirmajos trijos, četros gados. Es nevainoju komisiju tajā, bet no vienas puses ļoti labi, ka mums ir šis sadalījums, mēs varam redzēt konkrēti, kas notiek pie atsevišķām programmām un politikām, un ir daudz lietu, ko mēs vienkārši nevaram pieņemt šeit. Lielas paldies! Es um, vienu lietu vēlos vēl piebilst. Mm, tā tiek tā svinīgi runāts mm, par to, kas jādara, lai samazinātu jauniešu bezdarbu un ministriem. Te ir lieliskas idejas, visas padomas ir par šo, šo samazināšanu. Uh, Zinu, ka ir darba grupa, kas vēlas um, šos priekšdarbus, bet tāpat laikā Vācijas valdība, es neteikšu mana valdība, es zinat manu nostāju, tad ir norāde, jā, ja ir uh, šis frontloading, šie priekšdarbi, tad um, jābūt arī uh, tā sauktiem backloading, tātad pretēji iniciatīvai. Uh, bet kur tad mums šī nauda jāpaņem, lai to ieguldītu jauniešu bezdarba samazināšanā? Tie ir tehniski. Varbūt komisija to mums varētu izskaidrot, kāda būtu procedūra. Jā, tāpēc ir nepieciešama SVF, S, um, DSF um, uh, pārskatīšana vidējā termiņā noteikti. Juta and, uh... Paldies, Juta. Paldies, komisāri, par jūsu prezentāciju. Um, komisija mums piedāvā padomes skaitļus un paskaidro, ka tas ir tikai tāds tehniska lieta, kas nekādi neietekmēs pārunas. Varbūt tikpat labi tehniski iespējami būtu izmantot arī parlamenta skaitļus, ja nu komisijai pašai sava priekšlikuma nav, bet fakts, ka komisija izvēlas padomas skaitļus, nekādā veidā nepalīdzēs mums pārunās ar padomi, nepadarīs tās nevieglākas, nekā citādi neuzlabos. Runājot par šo norietu, ko jūs prezentējāt, breakdown, parlamentam tas būtībā nav pieņemams Jūs eh, prezentējāt eh, to, ko deklarē dalību valstu valdības, un, un jūs uh, samazināt uh, fondus investīcijām, jauniešu nodarbinātībai, pētījumiem, vai tiešām tādējādi mēs tiksim ārā no krīzes, samazinot līdzekļus pētījumiem un jauniešu atbalstam uh, programmas tagad sauc jauniešu bezdarbs. Vai to vispār var uztvert nopietni? Ja mēs gribam, lai mums būtu budžets, ar kur īstenot politiku, uh, tad ir jābūt skaitļiem, kas būtu puslīdz atbil, atbilstoši uh, vajadzībām. Un pat ja jūs samazināt skaitļus, tomēr ir jābūt skaidrībai, kāds tam īsti būs efekts. Jūs minējāt dažādu veidu samazinājumus. Mēs uzklausījām arī uh, komisijas prezentāciju Eiropas investīciju bankai. Septiņi projekti Connecting Europe ietvaros šobrīd notiek virkne no šiem projektiem ir saistīti ar investīcijām um, autoceļos un Vai tas attiecas arī uz centrālu Eiropu un austrumu Eiropu? Vai tiešām jūs domājat, ka šāda veida investīcijas ļaus Eiropai kļūt konkurētspējīgai? Šobrīd tas, ko jūs prezentējāt, drīzāk uh, Uh, padziļinās ekonomisko krīzi Eiropā un nekādā gadījumā neļaus no tās tikt laukā. Runājot par garantijām jauniešiem, šie skaitļi tiešām ir ļoti nelieli. Šī sistēma puslīdz darbojās, uh, kas varbūt darbojas Zviedrijā, uh, Eiropā izman, iz, prasīs apmēram 30 miljārdus. Mums šī nauda ir vajadzīga tūlīt, nevis 2020. gadā. Jo jaunieši, nu, situācija kāda tā ir, mēs nevaram atļauties gaidīt vai likt viņiem gaidīt. Un, manuprāt, šis princips proti piedāvāt mums padomas skaitļus un mazliet kaut ko samainīt līdzekļu sadalē, tas atspoguļo vienkārši padomas nostāju un kopumā tas ļoti negatīvi iespaidos kopīgo ekonomisko situāciju Eiropas Savienībā. Uh, Vēlreiz es gribētu uzsvērt, ja mēs gribam pārvarēt krīzi, mums ir jābūt prioritātē, mums ir jākoncentrējas uz galveno. Un mēs turēsimies pie savas nostājas, mēs pārstāvēsim to arī turpmāk padomes uh, diskusijās, bet šobrīd ar šiem skaitļiem, ko jūs piedāvājat, uh, neko nevar iesākt. Paldies. Jā, genau. Jā, tā ir. Šis tā saucamais tehniskais noriets mums visiem parāda, ka kompromiss 8. februāri izstrādātais ir slikts kompromiss Eiropai un nekādā gadījumā neļaus Eiropai tikt uz priekšu. Es arī nedomāju, ka no tā kaut ko iegūs dalībvalstu valdības un vadītāji, arī neviens no viņiem atsevišķi. Tagad man nekas cits neatliek, kā uh, samainīt um, runātājs secību runātājs sarakstā. Pervānš tikko ir ieradusies. Uh, Es esmu uzaicinājusi tātad šeit arī citu komiteju pārstāvi, bet Pervāna šai pašai desmitos jāsāk vadīt sava sanāksme, tāpēc uh, atvainojos visiem, kas tagad uh, pārliekas uz vēlāku laiku. Lūdzu, Pervānš. Paldies un atvainojiet, ka man ir jāiet ļoti drīz. Um, komisāra kungs, uh, paldies jums, uh, paldies jums arī priekšsēdētājs kundze par to, ka ielu ja, uzaicinājāt šeit uh, personas, kas tieši atbildīgas par budžeta detaļām. Mēs uh, vēlamies 25% vairāk uh, sociālajiem fondam, um, lai finansētu mūsu programmas. Um, mēs redzam, ka 2013. Um, gada sliekšņus nesasniegsim. Uh, agrāk par 2016. gadu. Tas nāk pretēji visām mūsu idejām, tas nav labi. Nākamā piezīme. Mēs uh, vēlējāmies vairāk uh, palīdzības uh, finansējuma, vismaz šī brīža programmu līmenī saglabāt šo finansējumu, un tas ir par miljardu mazāk nekā rakstīt šajos secinājumos. Līdz ar to Vēlo Kalfins jau paudis šaubas šai sakarā. Nākamais punkts - 6 miljardi jauniešu bezdarba iniciatīvai, kas nav 6 miljardi jauniešu garantijām, um, pretēji tam, ko atbalstīja parlaments runājot ar komisiju. Šis ir budžeta struktūras paradoks Eiropā. Mums jāpiedalās struktūrālajā programma un jāieraksta tajā steidzamības pasākums. Tas ir vienīgais līdzeklis, kas mums ir, bet jāsaprot reāla situācija un jābūt kreatīviem. Tagad sociālietu komiteja vēlas frontloading. Bet, eh, kā tas mums būs, tikai tādu sapratīsim, ko to darīt. Dalībvalstis uh, eh, vēlas to izmantot sākot ar 2014. gadu. Mm, bet tagad, sākot ar 2014. gada 1. janvāri, mums vajadzētu kaut kā panākt atteikšanos no elastīguma klauzulām, kā to vēlas parlaments. Un papildu mehānismu ieviešanu uh, lai turpinātu finansēt pasākumus jauniešu bezdarba samazināšanai. Tīpaši tātad jauniešu bezdarbs mūs šeit nodarbina. Paldies, ka ļāvāt man izteikties citu kolēģu priekšā. Paldies um, par tavu komentāru. Un tad turpināsim, kā bija paredzēts, lūdzu. Obrigada, prezidente. Eh, eh, Alda. Un paldies priekšsādātājs kundzim. Es teikšu. ļoti labi, ka komisija, komisija nākusi klāja ar šiem skaitļiem, bet nu, šie skaitļi mums absolūti nav pieņemami, jo tie ir padomas skaitļi. Nevar būt, ka komisijai nav uh, pašai savu uzskatu 2014. gada budžetam. Tas visu laiku tiek atlikts. Un nu, labi, tas tehniski ir sadalījums, bet tas nav tehnisks, tikai tehnisks sadalījums, tas ir arī politisks sadalījums. Uh, Un ko mēs te redzam pēc būtības? Ir um, padoms februāra lēmumu uh, detalizētais izklāsts. Atvainojiet, bet man tas ir tā ir jāsaka. Nu, Komisija arī tā vienmēr dara. Tehniskie dienesti taču varētu mums nosūtīt uh, šos skaitļus, un komisijai nākot šeit mēs vēlētos uh, risināt politisku diskusiju. Un ko dara komisija tagad? Komisija nespēlē savu lomu, kurā tai būtu jāspēlē attiecībās ar parlamentu, nepilda savas funkcijas. Man ir komentārs arī par to, kas te mums tika prezentēts. Jo, kā kolēģi jau teica, šīs detaļas, šis sadalījums mums ļoti skaidri rāda, ka Tā ir katastrofa, ko padomu lēmusi februārī. Bet mēs eh, tāpat laikā redzam, ka neskatoties uz šo katastrofu, cilvēki visu laiku vēlas radīt iespaidu, ka lietas nav tik katastrofālas. Kā var runāt, ka viens A kategorijā ir pieaugums par 73%? Kolēģi taču teica, šis palielinājums ir radies eh, tikai eh, tāpēc, ka tika pārvietota Galileo programma, līdz ar to nav palielinājuma, ir samazinājums gluži otrādi. Man ir vēl viens jautājums, komisāra kungs. Pie trešās kategorijas ir samazinājums, bet jūs sakat, ka tas būtu palielinājums par 27% migrācijas fondam un iekšēji drošībai bet mums būtu te nepieciešama vismaz 36%. Mēs neesam kā ar apstākļos, um, kāpēc mums būtu nepieciešama tik laba iekšēja drošība. Uh, par drošību rūpējamies vairāk nekā par migrāciju. Tad uh, humanā palīdzība. Humanā palīdzība Palestīnas bēgļiem. Viņam katru gadu situācija pasliktinās, un situācija ir pat sliktāka nekā Sīrijā. Es gribu jautāt, kam taču līdzekļi ir vajadzīgi. Mēs uh, vēlamies palīdzēt uh, trūcīgajiem, uh, vai mēs te runājam tikai par uh, palīdzību ar pārtikas uh, līdzekļiem, uh, Es gribētu kaut ko vairāk šeit redzēt, ne tikai pārtikas līdzekļu uh, piešķiršanu šiem cilvēkiem. Es uzskatu, ka mums te daudz tālāk būtu jāiet, palīdzot trūcīgajiem. Ja mums uh, šī programma ir integrēta sociālajā fondā vai tiks integrēta sociālajā fondā, kā Pērvanš Beres to teica, mums ir tur steidzamības programmas. bet pagaidām mēs vienkārši pārņemam šīs programmas sociālajā fondā un neko tālāk nedaram. Pēdējais jautājums, ko arī pieminēja kolēģi, nevar vienu aizstāt ar otru. Padomi šonadēļ teica. Mums bija atvērta priekšsēdētāja konference, Rompēkungs tikās ar Barozu kungu un uh, izskanēja padomi secinājumos, uh, Jauniešu bezdarba programmas ir prioritāte. Ja tā ir prioritāte, tad eh, tā ir jāīsteno praksē. Katra padome to atkārto, katrā sanāksmē tas izskan, bet tikai lai radītu ilūziju, ka kaut kas tiek darīts. Skaitļi savukārt eh, neatspoguļo šo situāciju. Noch, um, ehm, mich... Paldies, Alda. Man gan nav joprojām skaidrs jautājums par to, ko jūs varat pastāstīt par programmu visnabadzīgākajiem cilvēkiem. Es šeit redzu tikai PM. Juans, lūdzu. Sí, muchas gracias, Juta. Paldies, Juta. Paldies, eh, komisāra kungs, par jūsu prezentāciju. Manuprāt, ņemot vērā to, ko jau sacīja iepriekšējie runātāji ir jāsecina, ka mēs skatāmies uz īstenību tā kā no divām pusēm. Pirmais ir vienošanās februārī padomē, tas nebūtu nav viegli panākams, tas ir jāņem vērā. Uh, krīze tagad iet jau sešus gadus, tā arvien padziļinās, tā aptver arvien vairāk jomu, gan finanšu sistēmā, gan reālajā ekonomikā, tāpat ir liels bezdarbs. Un mums ir jāņem vērā faktori, kas šīs krīzes izraisa. Uh, ierobežojumi un, un uh, līdzekļu samazinājums, tas viss ir savstarpēji saistīts. Mums ir kaut kā tas jāspēj arī paskaidrot iedzīvotājiem. Līdz 2017. vai 2020. gadam mums ir um, finansējums, kas atrodas apmēram 2007. gada līmenī. Tā tas vienkārši ir un galu galā mums atliek tikai secināt, ka mēs visu nevaram finansēt. Un ņemot to vērā vai to, ar to samierinoties, mums ir jācenšas uzlabot situāciju nodarbinātībā un jāpanāk izaugsme. Ja tā tiek noteikta kā politiska prioritāte, tad mums ir arī jāspēj atzīt, ka mēs nevaram neko daudz vairāk vēl finansēt, pat ja ļoti gribētu. Un skaidri ir jāpasaka, ka mēs nevaram atrisināt smagas budžeta problēmas, šo maksājumu plaisu un citas lietas ir jautājumi, kas budžeta tehniskajā līmenī ir jārisina dalību valstīs. Mums ir politiski ierobežojumi. Komisija, manuprāt, strādā ņemot vērā apstākļus labi. Paldies par jūsu prezentāciju. Jetzt Eida. Eida, lūdzu. Gracias, prezidenta. Bueno. Paldies, priekšādātāji. Vispirms gribu teikt paldies komisāram par to, ka viņš mūs atkal apciemo un arī šoreiz uh, piedāvā mums tātad pārskatu par skaitļiem, par kuriem padomi vienojās februārī. Manuprāt, šī prezentācija bija visnotaļ liederīga, jo tā parāda, kā samazinās līdzekļu, līdzekļi saskaņā ar to, kas tika nolēmts februārī. Un kolēģi minēja virkni dažādu politiku, ko mēs gribam īstenot, bet kurā mums nav vienkārši līdzekļu. Un var jau, protams, to visu gribēt, bet mēs nevaram atlicināt līdzekļus visam, kam mēs gribētu. Mums ir līdzekļu sadalījumu saskaņā ar februārī nolemto, un pat tur mēs redzam, ka da valstu, dalību valstu vadītāji un valdību vadītāji arī labprāt gribētu daudz vairāk spēt finansēt. Mums ir jāatsakās pat no tā, no ko mēs ļoti gribētu. Seši miljārdi cīņai pret jauniešu bezdarbu, protams, nav daudz, bet labi, ka mums ir skaitļi, kas uh, ilustrē kāda ir situācija, kur ir bijis samazinājums, par ko padome ir vienojusies, un es gribētu lūgt uh, komisāru, varbūt piedāvāt vēl smalkāku tādu kā līdzekļu sadalījumu. Es, protams, tas ir tāds tehnisks risinājums, un arī parlamentam šeit būtu, kas sakāms, bet būtu labi, ja jūs mums, piemēram, varētu nu, piesūtīt tādu konkrētāku uh, dokumentu ar to, kā šie skaitļi īsti sadalās, un lai mums būtu ko apspriest. Paldies, Ingeborga, lūdzu. Ja, vielen Dank, ich möchte. Paldies! Gribu lūgt komisāru, varbūt eh, jaunatnes bezdarba jomā varētu eh, attiecīgajam um, atbildīgajam deputātam parlamentā piesūtīt informāciju par to, cik tad dalība valstis konkrēti katra uh, veltī jau cīņai pret jauniešu bezdarbu, jo par to mums skaidrs uh, uh, priekšstata nav, kā mēs varam priekšvēlēšanu kampaņā vispār uh, rīkoties, ja mēs nezinām, cik dalībvalsts atlicina uh, cīņai pret jauniešu bezdarbu, un tā saucamais dalītais menedžments šajā ziņā ir visnotaļ noderīgs instruments, jo, ja mēs nezinām, cik konkrēti līdzekļu ir un kā tie tiek izlietot, tad arī diskutēt var būtībā pa tukšo. Paldies! Manā runātā sarakstā šobrīd vairs neviena nav. Nē, José Manuels, lūdzu. Muito obrigado. Um pedido de palavra que já tinha feito. Paldies. Paldies, ka jūs tomēr man devāt vārdu kā pēdējiem runātājiem. Padomē balsojumā ir jābūt vienbalsīgai, un e, lai panāktu vienbalsīgumu, tad padomē visās dalību valstīs ir e, jāakceptē šie skaitļi. Un es tomēr vēlētos redzēt arī tehnisku priekšlikumu vai sadalījumu parlamenta skaitļiem. Komisija ir tā, kas sagatavo iniciatīvu, priekšlikumu iniciatīvu un nevis padome. Protams, jūsu paveiktais ir jēgpilns, un tomēr tam būtu lielāka jēga, ja visi strādātu vienā virzienā. Jo strādājot ar padomas skaitļiem vien un neņemot vērā parlamenta teikto, gala beigās var izrādīties tā, ka mēs nevienosimies ne par ko. Protams, padome ir svarīgs eh, lēmēju orgāns, bet tomēr piedāvātajiem budžeta skaitļiem ir jābūt tādiem, ka mēs ar tiem kaut ko varētu iesākt. Informācija, ko jūs esat piedāvājis, eh, nav mums pieņemama. Un, eh, piemēram, eh, ne tikai runājot par Erasmus visiem, arī citām programmām piedāvātais finansējums nav adekvāts. Jūs eh, nepateicāt, kuras ir tās programmas, kurām ir paredzēts budžeta pieaugums. Vēlētos detalizētāk dzirdēt par tām. Dažādās programmās un dažādos budžeta posteņos Jūs pieminējāt gan pieaugumu, gan samazinājumu, bet man tas nekad tap skaidrs. Jūs teicāt, ka 14. gads būs eh, piemērojumu un proporcionālo salīdzinājumu gads, un tā nauda, kas nav tikusi izmantota 7.13. gada DSF, tā varētu tikt izmantota šajā gadā. Līdz ar to kohēzijas finansējumu varētu izmantot eh, citu apropriāciju sekšanai, tādu, kas ir apsolīts jau iepriekš. Jūs pieminējāt gan humanitāro palīdzību, gan arī smago finansiālo krīzi, kurā šobrīd dzīvojam, bet vai tas tiešām parādās adekvātā veidā šajās programmās? Jūs pieminējāt humanitāro palīdzību, bet tas jau nenozīmē tikai un vienīgi pārtikas eh, paceņu sūtīšanu uz krīzes skartajiem reģioniem. Jūs piedāvājāt tehnisku priekšlikumu, tehnisku formulu, bet eh, atgriezīsimies atpakaļ pie 14. gada. Es vēlos redzēt, lai 14. gada budžets eh, uz priekšu virzītos bez jau kādiem šķēršļiem, un es domāju, ka jums ir tiesības un arī pienākums šādu budžetu sagatavot. Uh, Es pat vēlētos nākt klajā ar priekšlikumu, ka jūs sagatavojat budžetu, bet parlaments nāk klajā ar neoficiālu dokumentu, lai jūs ņemt vērā mūsu viedokli. Paldies! Tā ir ļoti laba ideja. Es nesaprotu, kāpēc tā man neienāca prātā. Komisija varētu tiešām sarakstīt, kādas sekas būs, būtu tam visam šajā sadalījumā, ja 2011. gada 8. jūnija parlamentā pieņemtie skaitļi tiktu izmantoti. Tas ir mūsu kopējais ietvars, tātad proti tas, kas mums ir pašlaik, plus 5% un pieeja ir tāda, ka lauksaimniecība tiek iesaldēta un 5% pieauguma. Tos mēs gribam veltīt eh, pētījumiem, izglītībai, inovācijām, konkurētspējai. Tas būtu jauks, labs uzdevums komisijai. Es domāju, ka komisija tehniski to spētu paveikt piedāvāt mums šos skaitļus. Paldies par labo ideju, Manuēlu izcila. Un pirms es došu vārdu komisāram, gribu no visas sirds sveikt kolēģi, kas agrāk strādāja šeit, kas ir atgriezusies eh, šeit Barbara Dirkopa, kas eh, vienkārši mūs apciemo savā bijušajā darba vietā. Januš, jetzt die ausführliche Jānoš, lūdzu, tagad atbildiet uh, konkrēti un apsoliet, ka izmantosiet parlamenta skaitļus. Au, Barbara, vai grīz? Es arī gribu sveikt Barbaru mūsu vidū. Visos komentāros izskanēja kopīgs, uh, kopīga vēlme, ka šis tehniskais priekšlikums, tehniskā formula ir pārāk tehniska. Un tomēr iesākumā vēlētos pateikt, ka pārāk daudz radošumu budžetā nebūtu pieļaujams. Atstāsim to politiķiem tomēr nē, bet uh, budžetam ir jābūt pēc iespējas reālākam, jo mēs nerunājam par radošumu un iedomām. Jā, jums ir taisnība, ka šajā tehniskajā formulā mēs atspoguļojam to, ko vēlējās redzēt valdības Un tas arī ir mans priekšlikums piedāvāt tehnisku argumentācijas bāzi tālākām diskusijām. Un eh, tiešām eh, tā, tie jautājumi, kuriem nepieskāros, eh, par tiem daudz ir ticis runāts arī padomē, un tā ir vienojusies vienbalsīgi par šiem jautājumiem bet manā priekšlikumā ir atspoguļots tas, ko 27 dalību valsts plus, plus Horvātija redz kā reālu izpildāmu mērķi Eiropai turpmāko septiņu gadu vai laikā. Mēs nerunājam šeit par budžeta zinātnisko fantastiku. Mums ir jābūt pēc iespējas reālākiem, sagatavojot un arī izpildot šos skaitļus. Šā iemesla dēļ mēs esam piedāvājuši šo tehnisko sadalījumu balstoties uz budžeta ap apcirpuma piedāvātajiem skaitļiem. Un 8. februārī panāktā vienošanās starp valstu un valdību vadītājiem bija tāda, ka samazinājums būs e, par 8% mazāks nekā 11. gadā sagatavotais komisijas priekšlikums. Uh, Juta Hauga jau teica, ka dažādos, eh, budžet, dažādās budžeta kategorijās tas jau padara, pa, parādās. Un tiešām ir, ja mēs vēlamies iestrādāt mūsu priekšlikumā šo 8% samazinājumu, tad tam ir jāparādās visās kategorijās. Pirmajā kategorijā šis samazinājums ir 23,6%. Jā, tātad pirmajā kategorijā ir 10%, nekā mēs sākotnē bijām paredzējuši. Otrajā kategorijā ir mīnus 4%, jo mēs esam paredzējuši maksājumu griestu sliekšņus tiešajiem maksājumiem, un tas nav nekas pārsteidzošs. Tāda ir arī valstu un vadītāju sarunās panākto rezultātu loģika. Trešajā kategorijā mīnus 16 un ceturtajā arī mīnus 16, bet eh, šeit jau parādās daudz lielāks spektrs. Ir tādas jomas, kuras ir privileģētas un tādas, kuras privileģētas mazāk. Runa jau neiet par to, ka ir programmas, kuras mums nepatiktu, un tomēr jūs izteiktā kritika uh, tai nevajadzētu aizēnot to pozitīvo, ko mēs esam iestrādājuši, proti ir paredzēta daudz lielāka elastība sarunās ar padomi. Mums e, ir jāraugās, lai šīs sarunas balstītos uz reāliem skaitļiem un argumentiem, un tā arī būs mana atbilde Muldera kunga, Fernandes kunga un Jensens kundas izteiktajiem komentāriem, ko darīt ar 14. gada budžetu un kāpēc komisija vēl nav nākus klajā ar konkrētu priekšlikumu. Manuprāt, palielinās spriedzi starp institūcijām un īpaši pagājušajā nedēļā tas tapa skaidrs, bet mums ir nepieciešams daudz lielāka elastība sarunās. Vēlētos šeit izteikt vienu komis, komentāru. Ir e, dažāda sadursme starp uztverto vēlamo un redzamo. Septiņi miljārdi, ar to nepietiks 13. vadām, 13. gadām. Tas balstās uz eh, mūsu plānoto, līdz ar to tiešām tas varbūt ir parlamenta skaitļu neņemšanas vērā gadījums. Jūs vēlamies 11,2 miljārdus, bet eh, daudziem finanšu ministriem tas nozīmē, ka valstīm būs eh, jāņem papildus kredīti, lai nosakt šos 7 miljārdus un šobrīd 16 Eiropas Savienības dalību valsts ir milzīgos budžeta deficīta sarkanajos skaitļos. Līdz ar to parlamenta pretimnākšanas žests parlamentā savukārt tika uztverts kā pliķis sejā, parlaments ar to pilnīgi nebija apmierināts, jo parlaments vēlējās redzēt šo lielāko skaitļu pieņemtu. No otras puses, Parlaments arī ir nācis klajā ar tādu kā labvēlības žestu, kuru savukārt pārprata otra puse, jo pajoties divus soļus uz priekšu un vienu atpakaļ, abas puses pārprot, un pagājušajā nedēļā tas tapa skaidrs pavisam konkrēti. 14. gada budžeta priekšlikumu komisija nav sagatavojusi tāpēc, ka juridiski runājot, līgumā ir paredzēts, ka mums tā ir jādara, bet eh, mēs varētu turpināt 13. Eh, gada budžetu piemērot 14. gadam. Tas ir juridiskais pamats, kā mēs varam e, rīkoties, bet tas ir vissliktākais scenārijs, ko mēs varētu iedomāties Eiropā, jo tas nozīmē, ka institūcijas savā starpā vienoties vairs nespēja. Es tomēr vēlētos e, iestāties un redzēt tādu e, budžetu apstiprinātu, ko mēs komisija piedāvājām 11. gadā. Tas bija labākais Eiropas scenārijam piemērotais budžets, jo mēs vēlamies redzēt Eiropas pievienotās vērtības projektus finansētus daudz lielākā mērā. Un um, tad, ja par to būtu balsots, mēs būtu saņēmuši vairākumu dalību valstu atbalstu mūsu sākotnējiem 11. gada priekšlikumam. Bet eh, šobrīd izskatās, ka mums jau ir jārīkojās saskaņā ar nākamo formulu, lai samazinātu spriedzi starp dažādām institūcijām, un, protams, ka mēs nevēlamies eh, provocēt parlamentu. Mēs eh, esam gatavi jums piedāvāt jaunus skaitļus, un, manuprāt, dialogā ar jums mums izdosies sagatavot budžeta priekšlikumu 14. gadam līgumā paredzētajos laika termiņos, proti līdz 1. jūlijam, jo šobrīd eh, mēs dzīvojam ārkārtas apstākļos un no sirds nevēlētos radīt papildus spriedzi starp institūcijām. Jautājums ir ārkārtīgi nopietns lai cilvēki un dažādi labumu guvēji varētu plānot savas nākamā gada aktivitātes. Mēs e, varam viņiem piedāvāt to, ko varam, bet ir simtiem tūkstoši iedzīvotāju un uzņēmumu, kuri gaida no mums konkrētu priekšlikumu, lai varētu plānot savu nākotnes darbu. Anna Jensen pieminēja konkrētu Minervas programmu, un es runāju ar De Grandī kungu vakar. Programma, kurai mēs esam lielākais sponsors, uh, Mēs vēlamies eh, arī arābu valstis eh, pamudināt lielāku finansējumu piešķirt šai programmai, bet uh, oficiāli mēs esam apņēmušies, ka prog šai programmai mēs katru gadu atvēlēsim 80 miljonus eiro. Problēma jau tā nav, jo katru gadu mēs esam neizmantojuši veselu virkni finansējumu, apmēram 100 miljoni kas ir paredzēts eh, Eiropas Savienības budžetā, neskatoties uz eh, vēl atsevišķu citu valstu piešķirto finansējumu. Kā 13. gadā paredzēt lielāku finansējumu un eh, ko darīt ar budžeta grozījumiem 13. gadā? 70 miljoni Palestīnai, jūs teicāt. Tas ir paredzēts 13. gada budžeta grozījumos. Vai mums izdosies šo skaitli saglabāt budžeta grozījumos? Nē, esmu pārliecināts, bet eh, tāds ir mūsu priekšlikums, lai mēs 80 eh, miljonus samazinātu uz 70 miljoniem budžeta grozījumā, uh, un līdz ko mums būs skaidrs skatījums, ko vēlamies nākotnē, lai mēs varētu trīs gadus uz priekšu paredzēt šā finansējuma piešķīrumu humanitārās krīzes risināšanai Palestīnā. Un tagad kas komisiju neapmierina nekādā veirā, veidā, un to pieminēja arī Juta, Jensens kundze, Kavaljo kungs, Salvadore, protams, Ferma kungs. Tas ir budžeta kategorija 1A. Jums ir pilnīga taisnība. Raugoties uz to, kas mums ir šobrīd, e, atšķirība pieaug ļoti strauji, bet salīdzinot ar to, ka, ka, e, ko mēs sākotnēji paredzējām 14. un 15. gadā, tad tas nemaz nav tik briesmīgi slikti. Ko šeit varētu darīt un kādu papildus finansējumu sniegt apvārsnes 2020? Par to tiks runāts sārunu galējā etapā, bet eh, tiešām salīdzinot ar mūsu sākotnējo priekšlikumu, apcirpums ir milzīgs par 23%, un eh, mūsuprāt apcirpums par vienu ceturto daļu no finansējuma ir jau nopietns, nop, ir jau nopietni vērā ņemams skaitlis. Tāpēc mūsu tehniskajās dabas priekšlikumā mēs eh, nevarējām to neņemt vērā, un um, Eiropas budžeta šajā kategorijā mums bija jāņem vērā šis samazinājums. Tas, um, kas ir bijis piešķirts un kas nav ticis uh, izmantots kohēzijas un lauksaimniecības finansējumā, tā ir atbilde Jorana Ferma teiktajam par kohēzijas politiku. Jā, ir taisnība, ka mazāk kohēzijas un vairāk pārējas ir eh, sava veida pārējas eh, priekšlikums, jo daudz reģioni saņemot atbalstu no kohēzijas fonda šobrīd eh, pāriet tā saucamajā pārējas, pārējas nišā. Uh, bet uh, ir tādi reģioni, kuri ir nabadzīgāki nekā citi vidēji, un viņi, protams, vēlas saņemt atbalstu no Eiropas. Par otro kategoriju, par eh, lauksaimniecību, Jūs jau visi esat piedalījušies budžeta sarunās, un jūs zinat, kāda ir loģika. Jā, visas valdības vēlas redzēt lauku attīstībai paredzētus daudz lielākus finansējumu atvēlējumus, bet pēdējā saruna naktī tas uh, bija sava veida naudas pots, kas tika piešķirt šai attīstībai, un e, dalību valsts vēlējās, lai tas tiktu aizsargāts. Visas dalību valstis iestājās par to, un Zviedrija, tas ir izņēmums, Zviedrija ir vienīgā valsts, kur vienmēr iestājas par e, finansējumu samazināšanu lauksaimniecībai. Pārējās valsts iestājas par tiešajiem maksājumiem, Zviedrija ir vienīgā, kur vēlas to visu samazināt un e, lauku attīstība ir palikusi pēdējais ne atrisinātais, pēdējais cietais rieks sarunās. Protams, ir citas privileģējams jomas, tā saucamā kaimiņa attiecība politika un humanitārā palīdzība. Un humanitārās, humanitārās palīdzības jomā mana kolēģa Kristalina Georgieva, kas ir attīstības komisāra, jau ir teikusi, ka šajā brīdī, kad pasaulē ir tik ārkārtīgi daudz bēgļu nometņu un humanitāru krīžu, mums ir jāpalīdz cilvēkiem, jo tiešām desmit miljoni, ko mēs sniedzam Sīrijai, ir būtisks finansējums. Struktūra fondos Eiropā tas nenozīmē neko, bet tas tiešām ir dzīvības un nāves jautājums simtiem cilvēku Sīrijā. Mēs tiešām viņiem varam palīdzēt ar šo naudu. Un tagad atgriezīsimies pie tā, kāda būtu reālie budžeta skaitļi un kas ir tikai politiska retorika. Uh, Protams, mēs nevaram runāt par jauniešu bezdarba samazināšanu tikai un vienīgi kā politisku saukli. Mēs runājam par, eh, cik tur bija 6 miljoni. Kalfina kungs teica, ka eh, tas nāk no kohēzijas finansējuma līdzekļiem. Bet um, mēs nevaram izveidot pārāk lielas gaidas Eiropā Daudzi, kuri cīnās pret jauniešu bezdarbu dalību valstīs, lielākais finansējums šim darbam nāk no struktūra un sociālā fonda līdzekļiem, bet uh, tas ir mazāk kā 300 miljārdi eiro, salīdzinot ar 6 miljārdiem, kas bija iepriekš. Uh, Eiropas Savienības eh, seja, ja mēs vēlamies to saglabāt, mums, tad mums ir jānāk klajā ar ekonomiskās izaugsmas plānu šajā krīzes situācijā, un to jau pieminēja gan Kalfina kungs, gan arī citi kolēģi jūtatai skaitā. Runājot par 13. gada plānu, tad eh, tā saucamais eh, finansējuma iepriekšējais piešķīrums 14. gada budžetā ir paredzēts. Mēs tehniski esam gatavi šādam risinājumam, bet mans priekšlikums, komisijas priekšlikums, ir eh, nodrošināt tā saucamo jauniešu darba garantiju. Darba vai mācību vietas apmācību. Mēs to paziņojām kā politisku saukli, tā saucamā jauniešiem piedāvātā darba izglītības garantija, un šobrīd tas darbojās tikai trīs valstīs - Zviedrijā, Somijā un Dānijā, jo šīm valstīm ir nauda, pārējām nav. Iespējams, ka neliels naudas daudzums varētu palīdzēt šim politiskajam sauklim. Šī jauniešu garantija kurai būtu atvēlēts finansējums. Iespējams, ka 6 miljārdi ir reālāks risinājums, lai nodrošinātu šo jauniešu garantiju, un tas, šis jauniešu garantijas salkus nepaliks tikai moto līmenī. Tam vajadzētu parādīties arī budžetā. Nākamais saistītā Eiropa. Tam ir paredzēts finansējums, un Kalfin kungs jau to teica. Nē, nevar, par, nevar teikt, ka tas nav nekas. Līdz šim šīs naudas ir bijis pietiekami. Un ja enerģijas projektu attīstībai tiks piešķirs pār par 5 miljārdiem eiro, pār par 13 miljārdiem ir domāts transporta infrastruktūras projektiem. Uh, kādā veidā to visu īstenot visā Eiropas Savienībā, kādā veidā caur eh, saistītā Eiropa fonda finansējumu paredzēt finansējumu arī citiem projektiem. Protams, energo un transporta projektiem ir jābūt pietiekami reāliem, pat reālākiem varbūt nekā jauniešu bezdarba apkarošanas iniciatīvai, bet eh, mēs nevaram pārāk zemu novērtēt eh, Eiropas projekta pārobežu dimensiju. Un visbeidzot, priekšpēdējais sakāmais no manas puses. Jā, arī mani neapmierina tas, kas notika dramatiskajā 8. februāra naktī. Bet tas, kas var izrādīties par reālu katastrofu, varbūt būtu kaut kas pavisam cits. Manuprāt, katastrofa iestātos tad, ja mēs nepieņemam DFS un tādējādi mēs nesniedzam daudziem, daudziem simtiem tūkstošu eiropiešu paredzamības momentu, jo bez DFS mums nebūs 7,11 miljārdi šim gadam, jo mēs neesam par to vēl vienojušies. Ā, 7 vai 11 miljārdi. Līdz ar to 13. gada budžets tiks piemērots nākamajā, nākamajiem gada budžetiem, un fleksibilitātes un elastības nebūs nekādas. Uh, jo parastos apstākļos mums it kā teorētiski ir budžeta pārpalikums, bet reāli naudas nav. Līdz ar to mums nauda ir jāizmanto tajā laikā, kad programmās tas ir paredzēts. <clears throat> Šā iemesla dēļ mana loma, protams, daudzi man izsaka kritiku, ka tā nevajadzētu rīkoties, un tomēr es runāju jau gandrīz nākamā budžeta komisāra vārdā. Es novēlētu viņai vai viņam daudz lielāku paredzamības aspektu, elastības lielākumu un 2013. gada budžeta piemērojums būs e, jēgpilns tikai tad, ja tam piekritīs arī parlaments. Jo bez parlamenta piekrišanas e, mēs nevaram strādāt pie nākotnes budžeta. Jā, vielen dank! E. Lielas paldies! Um... Nu, paldies komisāram par ierašanos, bet es nevaru viņu palaist, uh, neprotestējot. Jā, nu škat runā par to, ka nu, jāizrāda respekts parlamentam un kā tas tika izrādīts uh, ar šo 7,4 miljārdu piešķiršanu. Es to nevaru atbalstīt. Parlamentam ir nepieciešami, nav nepieciešami šie 7,4 miljārdi eiro. Uh, Mēs taču neesam teikuši, eh, ka līdz 2012. gada beigām 16 eh, miljardi eiro tagad mm, eiro esam parādā, jo nav tikuši apmaksāti rēķini. Tas nav nekāds, nekāda laipnā rīcība mm, no padomas puses, nekāda laipnā izturēšanās attiecībās ar parlamentu. Ja padoma nevar ievērot daudzgadu finanšu schēmu, ko darīt parlamentam? Mums ir šis pienākums padomē, arī ir pienākums. Mums ir starp iestāžu nolīgumi, mums ir citas lietas, mums ir likumi, un padome tos neievēro. Ko tas nozīmē tagad? Ko nozīmē šie 7,4, šis skaitlis? ka padome būtu gatava tos iemaksāt, uh, lai izrādītu respektu parlamentam. Kas tas ir? Ja mēs runājam par to, ka jābūt realistiskiem, tad jākonstatē, ka nekad vairs uh, nevarēs vienbalsīgi lemt par gada programmam. Nē, mēs uh, izvēlēsimies citu normālu procedūru, tiks runāts uh, daudzos dažādos līmeņos un uh, tiks lemts par atsevišķām summām. Es zinu, ka tu nav, neesi vainīgs un komisija nav vainīga, bet uh, padome no tā visu labāka nekļūst. Es uh, tieši to pārmetu komisijai. Jums jau pirms diviem gadiem vajadzētu atgādināt padomei, ka tai jāievēro. Uh, um, savas saistības un tas, kas rakstīts uh, savstarpējos nolīgumos. Paldies, ka ieradies, Janduš. Un Gerants pieteicās. Paldies, divi ļoti īsi papildu komentāri. Pirmais. Man tiešām prieks par šo sadalījumu, jo prezentācija ir nepieciešama, lai uzlabotu redzamību, bet redzamība ir arī politiska, jo jūsu prezentācijā aprakstāt attīstību uh, um, apvārsnī 2020 kā plus 28%, bet mm, jūs varat teikt tā kā mēs. Salīdzinot ar šī brīža situāciju, tas ir nedaudz procentu punktu palielinājums. Tas ir politiski, jūs to varētu izdarīt, tas mums ļoti palīdzētu. Otrā lieta - komisijas uh, loma nav tikai tehniska. Šī situācija ir ekstrēms svarīgi, lai komisija aizstāvētu savus priekšlikumus jums ir priekšlikumi un tiem ir labi iemesli. Un tie tagad ir jāizstāvi citādi. Mums būs ļoti grūti. Visai Eiropas Savienībai būs grūti un nākamajam posmam arī būs ļoti grūti. Paldies! Es redzēju, ka vēl kolēģi vēlas runāt, bet Janušam tiešām jādodas. Ļoti nu, žēl. Jā, lūdzu. Bet pavisam īsi un uh, atbildi var iesūtīt rakstiski. Man par uh, ļoti mazām programmām ir jautājums. Ir uh, programmas ar ļoti mazām finanšu aploksnītēm, kas tomēr ir svarīgas. Un ir interesants jautājums, ko komisija darīs ar šīm mazajām programmām, ņemot vērā budžeta samazinājumu. Par to tiks runāts turpmāk, bet neaizmirsīsim arī par mazajām programmām. nu, tas, kas tiešām ir mazs, mums nepieciešamas kritiskas dimensijas īstenošanai, runājot par proporcionālu samazinājumu tam, kas ir ļoti, ļoti maz, nu, tas tā paliek fantāzija. Uh, tam nebūs īstās ietekmes, tā ir filozofija. Es saprotu, ko jūs vēlaties, un man šī brīža komisāram, arī tur nākamā komisāra vārdā. Man eh, jāņem vērā parlamenta nostāja par 2014. gadu un par elastīgumu, jo eh, šī ir atbilde Jūtshaugas problēmai. Jā, pieredze palīdz saskatīt saiknes. Mums ir nacionālas gada programmas, bet mums tiešām nepieciešams elastīgums, lai aizstāvētu nākotnes skaitļus. Un bez uh, pilnīga elastīguma maksājumos nākotnes budžeti nebūs izpildāmi. Ar jūsu palīdzību uh, situācija kļūst reālāka. Es ceru, ka tā bija atbilde, ko jūs gaidījāt. Paldies! Jā, mums ļoti patīk dzirdēt, kad jūs runājat par elastīgumu. Tas te mums tur durvis būtu atvērtas, bet eh, ir um, situācijas, kad parlamenta durvis ir arī cieta. Un um, neaizmirsīsim par to. Tagad mēs turpināsim ar balsojumu. Mums ir tikai viens balsojums paredzēts. Ingeborgas ziņojums. Visi sagatavojuši savas balsošanas kartes. Nav kartes kādam? Mēs varam saskaitīt. Nezinu vispār, vai mums ir vajadzīgas kartes. Nu, bet, nu, ja vajag, tad lai ir kaut kur tuvu. Tad sāksim. Mēs sākam balsot. AFCO 2 par pret atturas pieņemts. Grozējums 12 par pret atturas pieņemts. Kompromiss A par pret atturas pieņemts. Grozījums 2 par pret atturas pieņemts. Grozījums 15 par pret atturas pieņemts. Grozējums 16 par pret atturas noraidīts. Grozējums 4 par pret atturas Pieņemts. Tad kompromiss B. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. AFCO 6 par pret atturas pieņemts. AFCO 7 par pret pret atturas noraidīts. Grozējums 18 par. Jā, ar mutisko grozējumu ir jau viss uzrakstīts tur. Par pret atturas pieņemts. Afko 8 par pret atturas atturas pieņemts. Grozījums 6 par pret atturas pieņemts. Grozījums 7 par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. Afko 9 par pret atturas noraidīts. Afko 10 par pret atturas noraidīts. Grozījums 20 par pret atturas pieņemts. Grozījums 8, jā, kopā ar 20 par pret atturas pieņemts. Grozījums 9 par pret atturas pieņemts. Ar AFCO viss ir skaidrs. Grozījums 23 par pret visi. Labi. Atturas. Noraidīts. Tā ļoti čakla noraidīts. AFCO 12 par pret atturas pieņemts. Afko 13 par pret atturas pieņemts. Afko 14 par pret atturas noraidīts. Grozējums 24 ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts Pieņemts. AFCO 15 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Grozījums 25 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Grozījums 11 par, pret, atturas, pieņemts. Afko 1 apsvarumos par, pret, pieņemts, pieņemts. Un tagad balsojam elektroniski. Vēlreiz parādiet, kam nav kartes, izņemot Džanluku. Visiem pārējiem ir labi. Tad lūdzu, sākam balsot. Viss nobalsojuši. 28 par, 29 par, 1 pret, 3 atturas. 29 balsis, un tad viena balss un trīs balsis. Labi. Mums jābalso arī par mandātu. Arī elektroniski. Mandāts sarunu grupai. Šeit ir nepieciešams kvalificētais vairākums. Lūdzu, sākam balsot. Žanluks tomēr ir atradis šo karti. Viss nobalsojuši. 32 par, 1 pret, 1 atturas. Līdz ar to mandāts ir piešķirts. Un grupa var uzsākt sarunas. Paldies! Tas bija par balsojumiem. Ir vēl viens punkts par pārvietojumu. Es zinu, runa ir par uh, Aldas uh, un uh, Dereka jautājumu, bet Ivēlu pārstāvis Dereku. Jā, Dereka vārdā neliels pārvietojums, uh, 110 tūkstoši eiro, vienkārši procenti tiks pārskaitīti uh, pensijas fondam, un Dereks ir par šo pārvietojumu. Labi, Kurš vēlas atbalstīt? Lūdzu, paceliet rokas. Kurš neatbalsta? Atturas, atvainojiet. Tad ir pieņemts šis pieprasījums. Līdz ar to uh, balsošanu esam pabeiguši, un pirms doties tālāk pie nākamā punkta, es lūkšu Valo Kalfinu un Giovanni Lavija pastāstīt par statusu quo attiecības budžeta grozējumiem. Giovanni, lūdzu. Paldies. Tad es arī sākšu. Darba kārtībā ir uh, rakstīts uh, debriefings budžetam divi trīs, bet es sākšu ar pirmo, lai parādītu, kādi ir mūsu panākumi. Tagad, kordējot budžetu pie pirmā numura, mēs esam nobalsojuši negatīvi, lai pateiktu padomēji par mūsu politisko nostāju, lai paustu mūsu, st mūsu stingro vēlēšanos. sekot līdzi paplašināšanas procesam un redzēt maksājumu paplašinājumus turpmāk. Tas korporā tika pārunāts, bet vienošanās vēl nav panākta, līdz ar to mēs nevaram pagaidām balsot. Turklāt ir dažas dalībvalstis, kas ir pret to lai palielinātu augšējo robežu MFA. Tas tātad ņemot vērā līdzekļus, kas mums ir paredzēti budžeta grozīšanai pie pirmā numura. Notiks nākamā sanāksme un paskatīsimies, vai būs iespējams mazināt atsevišķu dalību valstu pretestību, kas um, iestājas par labāku, uh, racionālāku līdzekļu izmantošanu. Tagad runājot par um, uh, budžeta grozīšanu pie otrā numura. Te atcerēsieties, ka neesam tikuši tik tālu, kā parlaments būtu gribējis budžeta kontrolas komitejas pēdējā sanāksmē nobalsojām indikatīvi ar mērķi padomēji parādīt, ka esam gatavi pieņemt iedalījumu divas daļas - 11,2 miljārdi eiro. Tātad šāds maksājums mūs interesē. Uh, bet sekot līdzi presei uh, un diskusijām un diskusijām par MFA, mēs sapratām, ka ECOFIN padome vēlas akceptēt pirmo maksājumu daļu 7,3 miljārdu eiro apjomā, bet uh, neko nesaka par otro daļu. Un pirmā maksājuma daļa ir atkal sadalīta uh, un pakļauta MFA. Arī šeit ir atspoguļota parlamenta vēlme saskaņā to, ko teica komisārs. Parlaments vēlas uh, saņemt šos 11,2 miljārdus divās daļās, bet pagaidām te nav nekādu labo ziņu. padome neko nesaka par atlikušo summu 3,9 miljārdiem. Atliek diskusijas un šķiet tiešām nav nekādu pozitīvo ziņu, lai pabeigtu šo ziņojumu mūsu komitejām. Es jums pastāstīšu, protams, tiklīdz mums būs jauna informācija. Par um, budžeta grozījumu numur 3 te ir pavisam cita situācija, jo šis plāns ir saistīts ar kaut ko, ka, paz, ko padoma uztver ļoti pozitīvi. Mēs runājam par atlikušiem līdzekļiem pēc uh, iepriekšējā budžeta īstenošanas. Runa ir par eh, naudu, ko dalībvalstis saņems atpakaļ. Pieņemšanai korpērā jānotiek jūnija vidū. Mums un parlamentam šķiet, ka mums labāk vajadzētu ieturēt uh, Uh, otro plānu budžeta grozīšana, jo abi plāni viens ar otru ir cieši sasaistīti. Mums vajadzētu to pieņemt un vēlamies arī samazināt padomes uh, kompensācijas maksājumus. Mēs uzskatām, ka ka nevis trešais plāns tagad būtu jāīsteno, bet sākumā otrais. Tas būtu viss no manas puses. Atbildēšu labprāt uz jautājumiem. Paldies! Ivailo vēl kaut ko papildinās. Paldies! Gribu tikai papildināt par par daudzgadu finanšu schēmu, runājot par šī gada budžeta grozījumiem. Mēs esam padomēji darījuši zināmu, ka 11,2 miljārdi ir parlamenta uh, rezolūcijā un no tā nekādas atkāpšanās nevar būt. Uh, Esam sāk, mums bija divi trialogi, nākamajā nedēļā būs nākamais trialogs. Pārunas notiek visai nedraudzīgā atmosfērā. Sākumā pēdējās eh, reizēs situācija jau bija labāka. Um, runājot par elastību, nevarētu teikt, ka tā būtu raksturīga pārunām par daudzgadu finanšu schēmu. Mēs domājam, ka tas, par ko vienojās padome februārī, nevar būt galīgais variants. Tas neatiec tikai uz skaitļiem, bet vispār uz pieņemamajiem lēmumiem, tāpēc mēs sagaidām no padomes, uh, ka prezidentūra uh, atkā, nevis atkāpjas, bet tomēr pakāpjas atpakaļ, un mēs atgriežamies pie jau malā noliktiem jautājumiem. Ir neskaidri jautājumi par to, ko vēl mēs varētu pārunāt. Mēs uh, turamies pie sava mandāta, kā to parad starp institūciju vienošanās. Esam uh, sākuši diskusijas par tekstiem, par dažiem kompromisiem, kas saistās ar komisijas interesēm. Neesam ļoti optimistiski attiecībā uz izredzēm ātri virzīties pārunās uz priekšu, bet vismaz esam sākuši runāt par konkrētiem tekstiem. Parlaments jau pirms vairākām nedēļām ir iesniedz savus teksta variantus, bet uh, padomē joprojām vēl uh, radušies dažādi šķēršļi. Katrā ziņā līdz īrijas prezidentūras beigām mēs gribam šo, šīs diskusijas noslēgt, kaut gan izredzes ir visai vājas. Es daudz ceru no uh, nākamās nedēļas trialoga un nākamajā sesijā Strasbūrā. Es ceru, ka mēs varēsim piedāvāt informāciju par to, cik tālu pārunas ir pavirzījušās uz priekšu un vai esam kaut ko panākuši vēl klāt. Šī rīta komisijas komisāra Levandauska prezentācija par skaitļiem, manuprāt, nav pieņemama komisijai tomēr jābūt tādam godīgam brokerim. Es īpaši ne, nevērtēju augstu tādu skaitļu prezentāciju, kas izrie, kas balstās uz padomas secinājumiem, bet es domāju, ja visām pusēm, ja visas puses izrādīs labo gribu, mēs varam tomēr panākt labu rezultātu. Paldies! Tagad tavs komentārs lika man atcerēties um, to, ka padomes, padom izteicās šādi, ka parlaments gribot nepārtraukti kaut ko jaunu. Manuprāt, tā ir vienkārši tāda neiedzīga runāšana, tas neatbilst patiesībai. Uh, jo jau trīs reizes mēs regulāri esam atkārtojuši to, ko vēlamies. Un uh, es vienmēr esmu atkārtojis, ka tas, kurš māk lasīt, tam, nu, tam ir priekšrocības, bet acīm redzot, padome nelasa to, ko vajadzētu. Un arī par pirmo, um, pirmajiem budžeta grozījumiem. Jāsaka, ka šis uh, dokuments labas, labas naudas tērēšanas uh, draugi vai atbalstītāji. Tas ir uh, pilnīgā pretrunā ar to, kas ir uh, uz kā vispār balstās Eiropas Savienības darbs, jo runa ir nevis par labāku līdzekļu izlietojumu, bet gan par to, ka vispār neko netērēt saskaņā ar mūsu partneru viedokli. Un mums vajadzētu vismaz censties, lai padome uztver kaut ko no mūsu idejām. Es nemaz neceru, ka viņi to varētu atbalstīt bet vismaz, lai viņi saprot, par ko mēs runājam. Varbūt vēl kāds grib izteikties. Ja nē, tad nākamais punkts ir darba kārtībā ar numuru 10 - Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana. Alda. Paldies, priekšsēdētāji! Šis ziņojums nozīmē to, ka līdzekļiem ir jātiek pārnestiem. Eiropas globalizācijas fonds tiek pielāgots tā, lai varētu sniegt arī tehnisku palīdzību. 35% no gadskārtējām summām ir iespējams atlicināt tehniskai palīdzībai. 2013. gadā mums bija 27 miljoni eiro pārvaldei, tehniskai palīdzībai un tā tālāk. Un manā ziņojuma projektā es gribu iekļaut svarīgākos punktus, kas ir parādījušies citu kolēģu iepriekšējos ziņojumos un gribu arī nodarbinātības un sociālo lietu komiteja ziņojumu ņemt vērā, jo tajā darbojās darba grupa, kas nodarbojās ar globalizācijas fondu. Manā politiskajā grupā, diemžēl, uh, nav nekāda analīze vēl izstrādāta par to, cik efektīvi tiek izmantoti uh, um, kritēriji, kas ļautu novērst krīzi. Nav arī vidējā starposma pārskata no komisijas padome. Kā es jau teicu, pieņēma lēmumu par to, ka šis uh, tāds kā novirzes instruments ir jāizmanto sevišķi steidzamos, smagos gadījumos, kur ir vajadzīga intervence tādās valstīs, un, protams, ka uh, valstīm ir jābūt solidārām, un par to nepietiek tikai runāt, par to, ka, teiksim, um, nodarbinātība pieaug, ja nekas patiesībā nenotiek, un globalizācijas pielāgošanās fonds ir tikai viens no tādiem finansējuma avotiem, ko var izmantot ļoti steidzamu problēmu gadījumos. Dalībvalstīs bija dažādas grūtības, un tām arī to pārvarēšanai šis fonds tika izveidots. Tas var radīt pozitīvu efektu. Šo fondu ir iespējams vienkāršot, piemērot lielāku solidaritāti un uh, līdzekļi tiek apgūti vai piešķirti visai tādā lēnā, kūtrā procedūrā. Šeit arī to ir iespējams labot. Un kad es strādāju, kad es prezentēju atzinumu pagājušā gada septembrī, tad tur rakstīju, ka fondu vajadzētu paplašināt un attiecināt arī uz pašnodarbinātajiem. Un vēl gribu pateikt, ka līdz jūnijam ir iespējams iesniegt grozījumu priekšlikumus, un ja kolēģiem nav iebildumu, tad, kad šis termiņš paies, mēs varam tikties sanāksmē ar visiem ēnu koordinātāriem. Nodarbinātības komiteja 19. un 20. jūnijā balsos par šo, un mēs balsosim arī 27. jūnijā un pēc tam jūlijā ziņojums tiks skatīts plenārsēdē. Paldies! Paldies! Jan, lūdzu! E, dziękuję Pani Przewodnicząca. E, jak... Paldies, prieksēdētājs kundze. Ņemot vērā komisijas pieprasīto summu 750 tūkstoši. Šī summa ir tāda pati kā pagājušajā gadā. Pieprasījums skaits jau, protams, aug, un eh, ņemot vērā to, ka eh, šobrīd ir veikts aprēķins un eh, paredzējums šim gadam šie 750 tūkstoši izskatās ir pamatoti. Es tomēr izlasīju visu ziņojumu un man ir radušās pārdo pārdomas par to, ka referenta ierosinātās aktivitātes par elektroniskām pieteikumu formām un standartizācijas procedūrām. Tas eh, palīdzēs visu sistēmu padarīt vienkāršāku un eh, arī padarīs informācijas sniegšanu vienkāršāku. Ekspertu grupu paredzētie semināri arī veicinās eh, viedokļu apmaiņas ar piesaistītajām pusēm. Un esmu pārliecināts, ka Tādējādi globalizācijas piemērošanas fonda līdzekļu izmantošana būs, izmant, būs labāka. 10, 9, 10 un 11 punkti man izlaiz, izraisa zināmas bāžas, jo mēs šeit runājam par 13. gada aspektiem, bet uh, patiesībā jau vajadzētu runāt par globalizācijas piemērošanas fonda nākotnes finansējumu izmantošanu. Piemēram, paredzēt sistēmas lielāku pieejamību dažādiem spēlētājiem, un šeit jau tika pieminēts sociālās komitejas ziņojums eh, eh, no 13. līdz 20. gadam, tas bija Harkins kundzes ziņojums, kamēr mūsu referents bija šā ziņojuma sagatavotājs. Noslēgumā vēlētos uh, izteikt man cerību, ka komisija savā novērtējumā iekļaus ideju par to, lai sistēmu varētu labāk izmantot nākotnē, lai tai tiešām būtu Eiropas pievienotā vērtība un lai tā tiktu labāk eh, salīdzvarot ar dalību valsts sistēmām, lai būtu tā, ka eh, cilvēki tiešām var atrast savu vietu darba tirgu. Paldies! Jā, fie... Paldies! Šķiet, ka te vairs nebūtu ko piebilst. Laika grafiks arī ir skaidrs, ar to ir iespējams iepazīties arī apkārt rakstā. Pie tā tad arī paliksim. 11. darba kārtības punkts - turpmākās politikas plānošana un ilgtermiņa tendence. Budžeta ietekme uz veiktspējas palielināšanu. Džeims, lūdzu. Yes, thank you very much. Paldies! Paldies par šo iespēju jūs iepazīstināt ar šo momentu. Un, protams, ka kolēģiem tika izdalīts dokuments. Mēs esam šīs pašiniciatīvas ziņojuma sākotnējā fāzē. Un manis sagatavotajā ziņojumā es jau esmu uzsvērs to, ko mēs ar šo projektu vēlamies panākt un kādi ir priekšlikumi, ko mēs eh, uzskatām par adekvātām idejām un kuras varbūt par labākām. Budžeta pamatojums ir tāds, ka ir divi budžeta posteņi, par ko ir vienojušās budžeta institūcijas, proti izveidot pilotu projektu paredzētam finansējumu, un otrs ir sagatavot tā saucamos priekšdarbus. Uh, tiks izveidota starpinstitucionāla sistēma, lai izvērtētu ilgtermiņa pasākumus, lai novērtētu labākas politikas sagatavošanu, balstoties uz informāciju, kas mums būs pieejama. Sākotnēji šī ideja radās tāpēc, ka mm, četros, piecos eh, semināros radās ideja, ka vienojoties par budžetu, nevienmēr ir skaidrs, par to, kāda ir stratēģijas un politikas izvērtēšanas sistēma. Runājot par eh, ilgtermiņa tendencēm, tad e, pirms 15-20 gadiem jau kļuva skaidrs, ka pasaule ātri mainās e, gan demografiskos e, aspektos, gan klimata ziņā. Ļoti strauji attīstās tehnoloģijas un pasaule kļūst daudz, daudz sarežģītāka. Mūsu doma bija tāda, ka lai aptvertu globālās tendences un lai sagatavotu Eiropu tam, kas notiks nākotnē, mums ir jāizveido šāda Eiropas sistēma stratēģijas un politikas izvērtošanai. Tam ir nepieciešams eh, izveidot konkrētu institūciju. Runājot par šo konceptu un tam piemērotos divus budžeta posteņus, ir jāuzsver tas, ka šī projekta nolūks ir izveidot Eiropas sistēmas stratēģijas un politikas izvērtēšanai un uh, iesaistot tajā gan padomu, gan Eiropas ārējās darbības dienestu. Pie tam eh, šajos divos E, posteņos nav paredzēts tas, kas notiks ilglaicīgi. Mēs e, nevis vēlamies paredzēt to, kas not, nevis e, nākt klajā ar idejām, kas notiks 30. gadā, jo neviens jau to nezina, bet mēs varam mēģināt to paredzēt. Neviens patiesībā nezina, kas notiks nākamajā gadā. Eh, mēs runājam arī par pārvaldību, par to, ka vajadzētu institūcijās izveidot darba grupas, bet eh, pirmais projekts komitējai patiecībā jau ir bijusi iespēja iepazīties ar šo dokumentu. Tas eh, bija sagatavots 12. gada aprīlī, un šī dokumenta, šīs grāmatiņas nosaukums ir globālās tendences 30. gadā. Tātad būtiskākais, ko mēs uzsvērām šajā grāmatiņā, ir tas, ka cilvēku idejām ir jātiek labāk saklausītām globālajā pasaulē, un, un visticamākais, ka 30. 30. gadā, vismaz no Āzijas viedokļa raugoties, vidusšķir būs ārkārtīgi spēcīga. Nākamais būtiskākais izaicinājums ir klimata izmaiņas un, visbeidzot, decentralizācija un kādā veidā spēki būs sadalīti globālā sistēmā. Ko esam izdarījuši līdz šim? Uh, Tātad budžeta institūcijas ir apstiprinājuši šo sagatavošanas fāzi. Mēs runājam par sociālās pārvaldības aspektu un uh, budžeta sistēmā paredzētā procedūra ir tāda, ka vispirms ir ideja, kas pēc tam tiek uh, iepirkumā dota, bet mūsu doma ir tāda, ka dažādi cilvēki, kuriem ir interesants idejas, varētu kādā fórumā uh, vai arī institūcija izveidotā platformā šīs idejas piedāvāt. Un kad eh, rudenī šie dokumenti būs sagatavoti, mēs eh, domājam tās piedāvāt dažādiem cilvēkiem, vai tās būtu no parlamenta vai no pa padomas, arī no nevalstiskajām organizācijām. Un e, tādējādi mēs vēlamies sagatavot dokumentu, kur mēs e, piedāvāt nākamā gada prezidentūrai, proti kādas ir šīs ilgtermiņa tendences un e, ko mēs vēlamies saredzēt 20. 30. gados. Un kāda, kādas tad būtu šīs iesaistītās puses, gan nevalstiskās organizācijas, gan uzņēmumi, gan arī, protams, universitātes un augstākās mācība iestādes. Ļoti interesanti, kāds ir Krievijas skatījums uz savu 30. gadu. Viņi ir ārkārtīgi, inti, viņi ir ārkārtīgi uh, optimistiski, viņi uh, ir pārliecināti, ka viņai būs ļoti daudz enerģijas savoda, bet viņi nezina, cik daudz cilvēku dzīvos viņu valstī. Un visbeidzot, iedzīvotāju izglītošana. Uh, Tātad mēs vēlamies izveidot tādu sistēmu, kas e, ļautu politikas veidotājiem, balstoties uz faktiem, izveidot e, un izvēlēties tādus vektorus, kas ļautu viņiem sagatavot adekvātu stratēģiju. Un, visbeidzot, uzlabot informācijas pieejamību. Apmēram ar piecu gadu atstarpi veikt izvērtējumu, kas tiktu prezentēts Eiropas institūcijām un ceram, ka Eiropas Savienību institūcijām tas palīdzēs izveidot adekvātākus politikas principus. Un, jā, kas notiks pēc 20. gada daudzgada finanses schēmā. Ceram, ka šī sistēma palīdzēs to izvērtēt, un arī tas, kā attīstīsies virtuālā pasaule un kā attīstīsies pasaule ārpus Eiropas Savienības finansējums šādas sistēmas organizēšanai vismaz šobrīd tiek paredzēts sekojošs. Mēs eh, domājam, ka tā būs administratīvas sadarbības sistēma, kurā katra iesaistītā puse budžetā paredzētu tam līdzekļus. Tātad eh, šīs sistēmas izveidē būtu jābūt budžetāri neitrālai. Noslēgumā. Dokuments, kurš jums tikko tika izdalīts, eh, protams, Ja mēs tā lemsim, tas pēc tam tiks iztulkots visās oficiālajās valodās, tad gaidīšu jūs grozījums un gala beigās mēs visi vēlamies redzēt pieņemt rezolūciju. Paldies! Jā, danka, Džeims! Paldies, Džeims! Tagad man ir divi cilvēki, kas vēlas komentēt. Garīgā kungs un Sidonija un Ivailo. Salvadoru sāksim lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Diemžēl dokumentu saņēmām pirms 15 minūtēm, un es to nevaru tik ātri izlasīt. Un līdz ar to nevaru piedalīties šajā diskusijā. Es Tomēr, kas ziņojums mums visiem ir svarīgs, Džeims to arī zinām. Bija pilota projekts un sagatavošanas pasākumi, ko atbalsta komisija. Mēs uh, nevaram īstenot pasākumus, neievērojot ilgtermiņa tendences. Līdz ar to Mēs to rūpīgi izlasīsim, iesniegsim grozījumu priekšlikumus. Un mēs atbalstīsim arī to, ka šīs struktūras uh, Eiropas komisijā kļūst par uh, pastāvīgām struktūram. Tas ir svarīgi arī politiski plānošanai. Paldies tagad Sidonija Dadīvailo. Paldies. Es ar lielu interesi uzklausīju jūsu prezentāciju ziņojumu projektam, bet es piekrītu Salvadoram. Uh, Mums tas ir jāizlasa. Es noteikti to izlasīšu, jo tas man šķiet ļoti relevants ziņojums, kas man šķiet īpaši vērtīgs. Mēs eh, domājam īstermiņām. Dažreiz mēs eh, domājam par lietām, kas mums ir tieši priekšā, un tas ir ļoti žēl. Mums ir šī nepieciešamība domāt uz priekšu un plānot ilgtermiņā. Tas ir tas, ko jūs saucat par um, tendenci izpēti. Tas ir ļoti labi. Un tad arī šeit ir diezgan arēts piemērs tam, ka pilotprojekts uh, un sagatavošanās pasākumi ir notikuši un uh, tiem ir labi rezultāti. Līdz ar to te arī citi kolēģi var iemācīties šo to. Uh, jo nevienmēr tā tas darbojas. Kas arī man šķiet ārkārtīgi interesanti jūsu teksta projektā, jūs aicināt uh, izveidot datubāzi, kas būtu pieejama publikai. Tas man šķiet ļoti būtiski. To finansēs ar nodokļu maksātāju naudu. Rezultāts varētu būt relevants un interesēt um, vairāk cilvēku ne tikai iestāžu darbiniekus. Un tāpēc eh, šīs datubāzes publiskā pieejamība noteikti ir ļoti noderīga lieta. Informāciju varēs arī lejuplādēt, tas arī var noderēt. Šis teksta priekšlikums ir man kaut kas jauns, ne tikai man, kā es redzu. Man tajā būs jāiedziļinās, bet es eh, brīnējos tagad par. Um, ceturto punktu. Jūs pieminat administratīvo korporatīvo vienošanos eh, iestāžu starpā. Man interesē, vai te notiek kādi darbi, vai pie tā tiek piestrādāts. Eh, intuitīvi es jūtu, ka vienmēr šādiem ambicioziem administratīviem projektiem ir risks eh, palikt uh, institūciju iekšpusē. Uh, tiek izveidotas ekspertu grupas, viņiem tas dod pievienoto vērtību, bet cik relevanti tas būtu pārējiem, tas ir liels izaicinājums, kas mums jāapzinās. Un tad arī par iestāžu iekšējo procedūru, kā tiks veicināta interesantu līdzdalība un palīdzība, un kā tiks um, izplatīti darba rezultāti. Par to mēs varat padomāt. Un pēdējais punkts pie strateģiskā tendenču ziņojuma. Šis dokuments varētu būt ļoti pārsteidzošs un ļoti vērtīgs. Vai jūs esat padomājis par darba organizāciju vai arī diskusijas organizāciju. Šeit vismaz uh, Eiropas Savienības iestādēs. Un tad, eh, kā izmantot darba rezultātus. Protams, eh, ir labi, ka priekšsēdētāji pamana jūsu ziņojumu, bet tad nepietiek, tas ir tikai sākums. Paldies vēlreiz par jūsu poliņiem. Es noteikti centīšos jums palīdzēt, jo ziņojums man šķiet ļoti vērtīgs. Lielas paldies, Ivailo. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es arī vēlos pateikties Džeimsam par centieniem skatīties uz priekšu un domāt ne tikai par īsiem termiņiem, par ko mēs tā parasti domājam, runājot par budžetu un līdzīgām lietām. Mums sākumā vajadzētu atbalstīt um, ideju radīt vairāk skaidrības nākotnēji. Ļoti vērtīgs šķiet ierosinājums koordinēt vismaz pētniecības aktivitātes, ko veids dažādas um, iestādes. Es zinu, ka tas nav viegli. Ja pilotprojekta ietvaros um, dažādu valstu iestādes var apvienot pūliņus un uh, strādāt kopā, tas noteikti ir ļoti noderīgi. Mēs pie tā varat padomāt, runājot arī par DFS. Tāpat laikā mēs plānojam, vismaz esmu dzirdējis no ģenerālsekretārāta parlamentā, vēlamies uh, palielināt tā, analīzes un izpētes, kas notiek šeit, parlamentā. Man interesētu pievienotā vērtība tām analīzēm, kas notiek uh, parlamenta ietvaros, salīdzinot ar tādām analīzēm, kas tiek um, uh, pasūtītas uz āru. Varbūt arī varat sasaistīt uh, šīs uh, abas lietas. Dažreiz ļoti labas idejas ienāk no ārpuses, no ārvalstu uh, izpētes centriem. Tātad ne tikai koordinēt aktivitātes, bet arī vienkārši meklēt palīdzību tur, kur to var saņemt. Paldies! Džeims, nu, tu jau pietiekami skaidri izteicies, bet varbūt tagad gribi kaut ko papildināt spontāni. Daži komentāri. Paldies, Salvador. Jā, mēs pielāgojam dokumentus šobrīd. Žēl, ka jums nav bijis iespējas ar to iepazīties, bet um, dokumentu tiek konsultēts iestāžu starpā neformāli Mēs mēģinām iesaistīt visas iestādes šajās diskusijās, runājot par pievienoto vērtību un procesuālo pusi. Tiešām daudzas analīzes notiek parlamentu iekšienē, un tā ir e, sava ziņā e, inovācija, jo agrāk mums e, bija gandrīz vienmēr ārējās analīzes, Džeims mm, Harisons un citas iestādes. Un tagad mēs mainām situāciju un eh, liekam cilvēkiem saprast, eh, ka arī parlamenta iekšienē eh, var tikt radīta šī pievienotā vērtība. Un tas veicina analītisko darbu, tas palīdz uh, mūsu pētniekiem. Um, tas arī atvieglo sadarbību ar ārvalstu izpētes institūtiem. Tā kā es domāju, ka jau tagad mums ir daudz pievienotās vērtības. Tad nākamais komentārs bija par to, kā Mēs uh, šo ziņojumu varam praktiski pielietot. Tur pie tā šī jautājuma piestrādā Elmars Broks un citi kolēģi. Mm. Būtu labi, ja mēs varētu neformālāk organizēt diskusijas par to, kā iesaistīt uh, cilvēkus, kam ir uh, pietiekami līdzekļi. Uh, šajā sadarbībā. Un pagaidām vienīgais modelis, kas mums ir, ir uh, nacionālā uh, izlūka uh, dienesta padome, kas sniedz informāciju. Tas, protams, ir politiski iekrāsots, mm, bet arī šo modeli var izmantot, lai papētītu ilgtermiņa tendences. Runājot gan par procedūru, gan par saturu, šķiet, ka ziņojums nāk īstajā brīdī. Es ar nepacietību gaidīšu grozījumus. Es domāju, priekšsēdētājs kundze, ka septembra plenārsēdē tiks um, skatīts šis ziņojums, tā kā vasarā mums būs laiks, lai um, parunātu par tekstu, un iespējams jau jūlijā komiteja var paust nostāju. Paldies! Mūsu darba kārtības punkts numurs 12 nodarbojas ar kopējo ārpolitiku, bet uh, referente nav šeit. Līdz ar to jām tālāk pie 13. punkta. Uh, referents arī šeit uh, nav klāt. Viņam jārunā tagad steidzami par AKK lietām Āfrikā, bet viņš parūpējies par uh, vietnieku, un uh, vietnieks tagad ir šeit, Jens Gairs, uh, mums pastāstīs viņa vārdā par šo ziņojumu, lūdzu. Paldies, Juta. Skaidrs, ka Dereks uh, nāca pie manis, lūdza manu palīdzību, jo mēs abi strādājam vienā komitejā, un līdz ar to es biju Eh, tāds loģisks aizvietojums. Es um, mēģināšu pastāstīt angliski, jo Dereks man atstājis uh, pierakstus, un tie ir angļu valoda, un uh, tāpēc es tagad netūkošu galvā. Uh, runa uh, ir uh, par um, reģionālu vietējo pašvaldības iestāžu budžeta ierobežam ietekmi uz ES struktūra fondu izdevumiem dalībvalstīs. Uh, Uh, pirmā viedokļa apmaiņa notika budžeta komiteja, otrā viedokļa apmaiņa. Vienkārši pirmajā viedokļa apmaiņā mums nav bijis dokuments 7. maijā, un mm, tagad jānotiek otrajai apmaiņai. Uh, Emī Armīnija Maconī no EPP grupas sagatavojusi atzinumu uh, no Regi, kas ir atbildīgā komitejam. Tagad Dereks uh, paudis uh, nostāju par Maconī kundzes um, tekstu. Uh, viņš kritizē mm, selektīvo atlasi, kas var veicināt mm, ambiciozu projektu noraidīšanu. Dereks skaidro arī to, ka tematiska koncentrēšanās uz atsevišķiem projektiem ir vajadzīga, bet uh, atsevišķiem reģioniem nepieciešams izrādīt elastīgumu, jo tiem var būt specifika un citi mērķi. Uh, tam es arī piekrītu ziņojumā. Ļoti svarīga ir kohēzijas politika un paustas šaubas par finansējuma samazinājumiem šajā jomā. Uh, Dereks aicina uzturēt finansējumu šī brīža līmenī, aicina mm, ieviest vairāk sinerģiju starp vietējām reģionālajām iestādēm un to budžetiem. Jāpiešķir vietējiem reģionāliem līmenim vairāk finansiālās atbildības un atbil, mm, grozījums var iesniegt līdz 1. jūnijam. Atvainojiet, ka tik dramatiski izvaroju angļu valodu manas prezentācijas ietvaros. Paldies. Nē, nu tā nav jāatvainojas, tā tas ir. Rūbīga kungs. <coughs> Paldies, priekšādētāji. Manuprāt, ir svarīgi tieši šajos laikos intensīvi domāt par to, ko darīt ar struktūru fondiem un kā tos izmantot, ņemot vērā, ka uh, valstu valdību uh, un vadītāji ir samazinājuši budžetus ļoti lielā mērā. Jādomā par to, kā tad programmas īstenot. Un ITRA komitejā mums bija diskusija par to, ka eh, cilvēkiem ir jādod iespēja apgūt eh, uzņēmē darbības iemaņas. Tas būs arvien nozīmīgāks faktors, jo uh, um, bezdarbnieku ir ļoti daudz, un Austrijā ar arotbiedrībām mēs daudz domājam par to, ko darīt, lai cilvēki uzdrošinātos uh, paši doties biznesā individuāli. Un šeit ir jāraugās uz efektivitātes kritērijiem, proti, kā izvietot tirgu labus uzņēmējus un labus uzņēmējas. Un man būtu jautājums, attiecībā uz taupīšanas ierobežojumiem, kā tad ir ar saistībām un maksājumiem, vai ir tā, ka maksājumi netiek veikti, jo budžeta um, nākamais variants nav, par to nav vienošanās ar padomu. Es dzirdēju vakar, ka maksājumi ir pilnībā apturēti, jo vienkārši nav līdzekļu. Gribēju jautāt, vai tiešām tā ir, vai kādam ir tuvāk informācija. Paldies! Es domāju, ka mēs šo jautājumu nodosim tālāk direktoram. Es par to neesmu neko dzirdējusi, saku priekšēdētāji, bet ir skaidrs, ka vismaz jūnija beigās, jūlijas sākumā uh, šie fakti tomēr būs Uh, tas būs skaidrs, ka komisijai vairs nebūs naudas pārskaitījumiem. Šobrīd es nezinu, uh, kā tas ir. Šo jautājumu tad nodod tālāk Prēzas kungam. Lūdzu. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Runājot par budžeta taupības pasākumiem, proti izmaksāt pat uh, eh, samaksāt par tiem rēķiniem, kur ienāksies, ir divas. Uh, divi apsvērumi, ko vajadzētu ņemt vērā. Pirmie ir maksājuma apropriācijas, un komisija vēlētos tātad 11,2 miljārdus, bet eh, būs budžeta postaņi, kuri netiks izpildīti. Mēs esam izmantojuši jau visus maksājuma apropriācijās paredzētos līdzekļus. Otrs vērā ņemamais aspekts ir um, finanšu pieejamība, kas uh, katru gadu ir komisijas rīcībā. Parasti šo pieejamību nosaka pašresursi, kas uh, ir katra gada budžeta viena 12. daļa bet eh, mēs varam piedzīt divas 12. daļas eh, tieši tiešajos maksājumos, piemēram, ja kaut kas ir jāizmaksā gada pašā sākumā. Un jātaisnība, ka patreizējā situācijā finansējuma pieejamības trūkums spiež komisiju apcirpt vairākus maksājumus kohēzijas politikā un lauku attīstības politikā. Uh, tādajādi varbūt neizpildot apņemšanos, kas ir ierakstīta līgumā, ka maksājums ir jānosedz 60 dienu laikā. Tādas tiešām ir institūcija komisijas apņemšanās, bet eh, tas nozīmē, ka mēs nevarēsim samaksāt, ka, ka nebūs tā, ka mēs nevarēsim nesamaksāt visus maksājumus. Un e, situācija kopš pagājušā gada, piemēram, e, vēl mēs nesam samaksājuši par pagājušo gadu. Maijā šobrīd šī situācija, e, kā jau teicu, ir nesamaksāta un iespējams, ka tā turpināsies arī jūnijā. Bet jūni, jūnijā un vasaras laikā budžetā paredzētie maksājumi jau pieskarsies eh, otrajiem, groze, otrajiem budžeta grozījumiem, kurā ir paredzēts šie maksājumi. Jā, tie. Uh, Prezes kungs paskaidroja situāciju, proti komisija nevar veikt maksājumus. Mazliet tas bija diezgan izsmeļoši, gari un plaši. Lūdzu, vai kāds grib vēl ko papildināt? Nē, tad šo punktu arī varam uzskatīt par noslēgtu. Ārlietu atbildīgā referenti joprojām nav atnākusi. 20. punkts pārskats par darba grupas darbu. Bet šeit nekādu darba grupu sanāksmju nav bijis kopš iepriekšējās budžeta komitejas sanāksmes, tātad nekādu ziņojumu arī nav. Novēlu jums uh, lai jauki atpūsties pusdienlaikā un pulksten trijos mums būs uzklausīšana, kā es Eiropas saimnieki nodrošināt labāku